Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. Dāmas un kungi, sāksim darbu. We have uh, the agenda here, I think, on the darba kārtībā. Par to jāpasaka, ka Latvijas prezidentūras jautājums uh, tiks skatīts aiz slēgtām durvīm, lai tas būtu iespējams, tātad būs īsts pārtraukums pirms 5.30. Tad vēlos jautāt, tas ir iespējams, man ir ar kādu no liberāļiem un sociālistiem jādodas uz Kišiņevu rītdien sarunu vešanai. Un centāmies iekļaut šo pēcpusdienu manu ziņojumu īsā versijā. Un ja mēs varētu apspriest Balkānu ziņojumu pavisam īsi, varbūt kāds no kolēģiem var to, varam to izskatīt varbūt, tā vietā, lai skatītu rīt. Tanokums vēl nav ieradies, varbūt mēs par, varēsim panākt šādu vienošanos būtu, jo ļoti svarīgi es dodos rītdienas ceļojumā uz Kišiņevu. Tālāk darbkārtības pieņemšana, vai ir kāds jautājums? Nē. Sanāksmes vadītāja paziņojumos nekā nav. Mums jānoskaidro, vai Krievijas dokuments padomēji kas ir neformāls, bet visiem ir pieejams, vai arī mēs to varētu dabūt, lai to varētu izsūtīt deputātiem, kas varētu būt ļoti noderīgi diskusijās ar Latvijas prezidentūras pārstāvjiem 5.30. Es domāju, ja jau plašsaziņas līdzekļos tas ir pieejams, varbūt, ka mēs varam tad arī deputātiem to darīt pieejam. Domāju, ka tas varētu būt viens no būtiskākajiem jautājumiem debatēs ārlietu ministru padomē. Tātad, tagad esam nonākuši pie progresa ziņojuma, Čārls Tenoks vēl nav, ir ieradies. Tad sāksim ar Tenokungu. Čārls, varbūt var tavus ziņojumus skatīt rītdien? Labi, tad es dodu vārdu Makalister kungam par Serbiju. Good afternoon. Thank you, Chair. Labdien, paldies priekšsarētāji. Man ir gods prezentēt pirmo projektu Serbijas 2014. gada progresa ziņojumam. Šis nav tikai šīs rezolūcijas pirmais uzmetums, bet arī mana kā pastāvīgā referenta par Serbiju pirmais ziņojums. Tā kā labāk ir vienreiz apmeklēt vie, kādu vietu, nevis lasīt daudzas reizes par to. Tad pagājušā gadā biju Serbijā, tikos ar premjerministru Vučiču, ārlietministru Dačiču, tikos ar opozīcijas partijai pārstāvjiem, NVO, ekonomikas e, nozarēm, pārstāvjiem arī no pilsoniskās saviedrības, Belgradā, Nosadā, e, redzēto arī iekļāvu ziņojumā Man ir 24 punkti ziņojumā, sešām lapspusēm, centos eh, dokumentu sastādīt pēc iespējas īsāku un koncentrētāk. 2014. gads Serbijai bija ļoti svarīgs. Oficiālās eh, saruna sākšana par iestāšanos pirmajās Serbijas starpvaldību konferencē 1. februārī. Tagad ir jau pabeigti 26 sadaļas. Serbijas eh, valdības eh, uzrādītais progress sadaļu izpildē ir atzinīgi vērtējums. Man premjerministrs Vučičs apliecināja, ka viņi ar valdību ir skaidri nostājušies ceļā uz Eiropas Savienību un gatavi īstenot nepieciešamās reformas. Pēdējos mēnešos Serbija ir pieņēmusi svarīgus likumus par plašsaziņas līdzekļiem, informatoriem, privatizāciju Nu, maksāt nespēju. Tas ir svarīgi. Tomēr likumdošanas e, aktu pieņemšana arī turpmāk būs e, tas, pēc kā mēs vadīsimies, e, lai spriestu par to, cik veiksmīgs ir pro progress. Vispirms koncentrēsimies uz tiesu varu. Serbijas valdība ir apņēmusies apkarot korupciju. Ir nepieciešams uzlabot un pilnībā īstenot tiesisko ietvaru cīņā ar korupciju. Vēl es vēlētos uzsvērt, cik svarīgi ir garantēt opozīcijas tiesības. Šobrīd pārāk daudz likumu tiek pieņemta ārkārtas procedūrā, kas nepieļauj pietiekami ieinteresēto pušu iesaistīšanu konsultācijās. Novērotāji, ar kuriem es runāju Belgradā, ir nobažījušies par to, ka pasliktinās situācija ar eh, vārdu brīvības eh, tiesību īstenošanu Serbijā. Vēlos uzsvērt, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir viens no būtiskākiem demokrātijas elementiem. Otrakārt, ekonomika. Mums vajadzētu rosināt Serbijas valdībai un visām varas iestādēm turpināt struktūrāls ekonomikas reformas, lai uzlabotu investīciju vidi apkarot eh, un cīnītos ar augsto bezdarba līmeni un turpinātu īstenot fiskālo konsolidāciju. Uzņēmējdarbības vide ir jāuzlabo, īstenojot plānotās struktūrālās reformas un stiprinot juridisko sistēmu. Tomēr mums vajadzētu atcerēties arī, ka plūdi pagājušā gadā ir atstājuši negatīvu ietekmi uz eh, tautsēmniecību un arī, protams, uz iedzīvotājiem pašiem. Treškārt, ārpolitika. Ar Mēs visi zinām, ka noteikumi ir pilnīgi skaidri. Kandidātu valstīm ir jāpiemērojas eh, Eiropas Savienības tiesību aktiem, tas attiec arī ārpolitikas jomu. Mēs zinām, ka vēsturiski Serbijai ir tuvas attiecības ar Krieviju. Tomēr negatīvi vērtēja to, ka Serbija neatsaucās uz Eiropadomas uzaicinājumu īstenot ierobežojušu pasākums pret Krieviju. No otras puses, ļoti atzinīgi vērtēja individuālas partnerības rīcības plānu starp NATO un Serbijas republiku, kas tika parakstīts pirms četrām dienām. Tāpat arī atzinīgi vērtēju uh, Serbijas 2015. Uh, gada pre prezidentūru OSCE iestā, uh, organizācijā. Un ir nepieciešams sadarbojoties, meklēt risinājumus ar Krieviju krīzē Ukrainā. Un visbeidzot, normalizācija attiecībām starp Belgradu un Prištinu. Serbijas iesaistīšanās eh, normalizācijā, eh, lai uzlabotu attiecības ar Kosovu, tiek atzinīgi vērtēts. Pēc vēlēšanām Serbijā un Kosovā sarunu progress 14. gadā palēninājās. Es atzinīgi vērtēju tādēļ to, ka pēc sešiem mēnešiem strupceļā Kosovas parlaments nu, nozīmēja Mustafa kungu kā jauno premjerministru. Līdz ar to augsta līmeņa dialogs ar Serbiju un Kosovu turpināsies šeit Br Briselē 9. februārī. Ir ļoti svarīgi, lai Serbija un Kosova virzītos uz priekšu, īstenojot jau panāktās vienošanas. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi! Kopumā vilciens no Belgradas ir izbraucis virzienā uz Briseli. Vēlos rosināt Serbijas valdību palikt virzienā uz Eiropu. 2015. gadam būtu jābūt uh, gadam, kad tiek atvērts pirmās sarunas sadaļas. Es ceru, ka pirmajā pusgadā tas notiks. Vēlos pateikties AFET un uh, eh, EPP sekretariātām par sniegto atbalstu. Kolēģi, es ceru uz auglīgu diskusiju ar jums, it īpaši ar ēnu referentiem, lai nonāktu pie laba rezultāta. Ar nepacietību gaidu jūsu jautājumus un komentārus. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Nav tā, ka es nepiekrīstu Makāks ar kungu sacītajiem. Ir pilnīgi skaidrs un nepārprotams, ka svarīgākais eh, attiecībā uz Serbiju tas, ka tā noteikti pēc plats soļus uz priekšu integrācijas ceļā. Tas eh, bija atzīst un tas arī atzīst šajā ziņojumā, un tas tiešām ir svarīgi. Nu, ir kritiski svarīgi, lai reforma process Serbijā turpinātos ja nepieciešams eh, ekonomiskas un sociālas reformas. Nu, un es ceru, ka arī turpināsies progress tieslietu sistēmas reformā. Un, um, un attiecīgās nodaļas sarunās būs ļoti svarīgas. Nepieciešams uh, tātad piesāries mums kopējai ārlietu politikai sešu Krievijas gadījumā. Mums ir bija runa kā iespēja pierādīt, uh, ka tā var būt ārkārtīgi nozīgs partneris uh, OSC prezidentūras amatā. Uh, Un nu, nepieciešams turpināt dialogu ar Kosovu. Nu, un šeit jākoncentrējas uz eh, panākto vienošanos un līgumu īstenošanu, īstenošanas atslēgas vārds. Tāpat arī nodaļa, kurā runa par attiecībām ar Kosovu, tā būtu jāuzstāk, būtu jāatver pēc iespējas ātrāk šajā sarunu procesā. Mums ir bijis svarīgi uzņemt labas attiecības ar eh, pārējām reģionu valstīm, un vēl pēnējais kunga mm, premjerministra vizīte notiks ir dienas uz eh, visām šīm sasniegtajām attiecībām un pēdējām aktualitātēm. Un, kā es teicu, tieslietu sistēmas reforma ārkārtīgi svarīga, tas ir viens no integrācijas stūrakmeņiem. Atbalstu referentu arī attiecībā uz eh, tātad, mediju brīvības eh, problēmām. Šā jomā daudz darāmā. Un jāuzlabo arī eh, um, plašsaziņas līdzekļu caurskatāmība, um, piedarības jautājumi, kā arī um, žurnālistu drošība. Un nu, izveidot Rietumbalkānu eh, centienu attiecībā uz jautājumiem Eiropas Savienības politiku būtu jāpiemina. Investīciju plānošana reģionā, jo sevišķi enerģētikas sektorā šeit ir tāds uh, svarīgs elements. Sekoja līdz Ķīnas un samitam pārnājā gadā Belgrādam. Un tik runāts par investīcijām, par tātad ar akmeņogliem darbinām elektrostaciju piemēram, ceļu starpā un citām no tiem investīcijām. Nu, tas nozīmē, ka būs eh, svarīgi domāt par šiem projektiem no Eiropas Savienības politikas eh, perspektīvas raugoties. Nu, piemēram, Falungong incidents, avārija, kas notiek eh, sanāksmes laikā vēl, tur gaidām vēl skaidrojumu. Un Dēvids vienmēr vēl vairāk citi kritiski elementi, kas būtu jāpēta tuvāk, es noteikti augstu vērtēju viņa personisko apņēmību iesaisti šī ziņojuma gatavošanā un vēlos uzteikt viņu par līdz šim paveikto labo darbu. Paldies! Thank you, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsētāji, izteikšos uh, slovēņu valodā, saka nākamā runātāja. Nu, nu, tas būs tāds draudzīgs žests attiecībā uz uh, mūsu serbu draugiem, reģionāliem partneriem. Un es arī vēlos pateikties uh, Makalister kungam, referentam par sagatavoto ziņojumu. Nu, tiešām teicams, īsts eh, eh, un eh, tāds precīzs pārskats. Un, nu, protams, tur šo to vēl var uzlabot. Nu, nešaubos kopējiem spēkiem kopā ar referentu strādāt mums tas izdosies. Pagājušais gads Serbijā bija ārkārtīgi dinamisks, notiek daudz svarīgi not, pasākumi uzsākās iestāšanās sārunas, bija parlamentārās vēlēšanas, arī augsts līmeņa vizītes Belgradā, augsta viesi, dažādas eh, diplomātiskas aktivitātes ir vien pieaugušas spēkā. Un reģionos arī bija spēlējis viens svarīgāku lomu. Un pārnēs gads bija arī sarežģīts. Eh, tad, um, no infrastruktūras eh, un, un ekonomikas viedokļa raugoties, uh, neklājās eh, viegli. Mēdīja situācija nav neko spoža, es eh, šeit piekrītu referentam, un iestāšanās sarunās eh, nevajadzētu atvērt jaunas nodaļas, un tāds arī nav atvērts, un patiesībā tas viņa žēl, ka tā kopš gada sākuma sēdīja uzņēmusies ar OSC vadību, un uh, es ceru, ka Serbija sekmīgi izmanto savu diplomātisko tīklu konfliktu risināšanai OSC reģionos, tostarp arī Ukrainā. Nu, liels bažas man izraisa situācija plašsaziņas līdzekļiem Serbijam. Rūpīgi sakotam līdzi, es labi zinu šo situāciju, un man jāsaka, ka situācija pasliktinās. Pat ja mēs to salīdzinām ar Miloševiča ēru, žurnālistu darba apstākļi uz taisnēm sliktāki, nedrošāki. Tāpat arī mediju mm, īpašuma struktūra ir, man izsakoties, problemātiska. Un Lučiča kungs eh, ir apvainojis atsevišķus eh, mēdījus eh, nomelnošanā, un tas ir bijis nepamatoti. Nu, tā kā svērst uzmanības to, ka mēdīja brīvība un vārda brīvība, viedokļu pluralitāte ir savā ziņā arī kā tāds lakmus papīrs attiecībā sev dzīves veselību, un šeit, nu, jāsaka, ka situācija Serbijā nav apmierinoša. Un vēl viens komentārs. Um, LGBTE kopiena. Tātad ir gēnu lesbiešu tiesības. Pērnā gada septembrī Belgradā notika um, Raida parādi. Tas ir svarīgs eh, tāds pavērsiens un ir svarīgi turpināt darbu pie pamatiesībā aizsardzības 14. pāns eh, Serbijas eh, konstitūcijā tas ir. Bet jāsaka, ka šai kopienai vēl nav nodrošināts pietiekams atzīšanas un aizsardzības līmenis. Un visbeidzot, Serbijas attiecības ar Kosovu 9. februārī. Paredzēta tikšanās prezidenta līmenī valsts prezidenta līmenī, un tas var būt svarīgs notikums. Tāpat arī Briseles orgāni ir piedalījušies, ka tāds starpnieks šajās sarunās. Es ceru, ka tuvākā laikā tiešām attiecības starp abām valstīm normalizēsies. Noslēgumā ir pēdējais laiks tiešām panākt to, lai Serbija atvērtu jaunu nodaļu iestāšanās sarunās lai nu, šis jaunais gads būtu ne tikai tāds tikpat dinamisks kā iepriekšējais, bet uh, tas būtu arī gads, kurā uh, sarunās par iestāšanos arī tiek panāks uh, vēl aktuāls. Paldies! Uh, thank you, Mr. President, on behalf. Paldies priekšstādājiem. Um, ECR vārdā vēlas uzteikt Maklāsteru veikumu un par šo, šo pārskatu par savu doto ziņojumu. Viņa pieeja bijusi ļoti mm, uzcītīga un sekmīga. Pozitīvi vērtēja Serbijas eh, centienus vairākās jomās, piemēram, cīņa pret korupciju, administratīvās reformas, eh, attiecības ar Kosovu. Nu, nešaubos, ka mm, augstās pārstāvis vadībā Prištiņas un Belgradas dialogs viņas eh, tomēr laikā aizvien turpināsies. Nu, man arī tomēr bažas ir par jauno pantu 3, 4, 5 2, 3, 4 atvainojas. Jā, jo tas dod iespēju arī atbilstoši jaunai likumdošanai manipulēt ar, ar aktīviem. Un piekrītu kolēģi sacītiem, ka nepieciešams sekot līdz tam, kā attīstās tieslietu sistēma, jāuzlabo apmācību šajā jomā un jānodrošina tieslietu orgānu neatkarība. Pozitīvi vērtēju to, ka attiecības starp Serbiem Kosovu uzlabojās, bet es saprotu, ka ir problēma arī attiecībās ar Melnkalni. Divpusējā līmenī nu, attiecības ir labas, augsts līmeņi vizītes no abām pusēm regulāri notiek. Noteikti tāpat arī um, divpusēju līgumu ievietošana, piemēram, uh, tieslietu jomā ir sadarbība, lai uh, tātad noziedzniekus uh, sauktu pie atbildības un te nebūtu iespēja patoties kaimiņu valstīs. Astotais uh, punkts, no kā es tā kungs ziņojumā ir īpaši apsveicams, arī es uh, regulāri esmu kritizējis to, kāda ir Vučiča uh, kunga valdības. Uh, pieeja, viņi mēģina um, traucēties ar, ar Krieviju, un uh, pēdējā Putina kunga vizīte uh, Belgradā bija tāds triumfs, viņi veic kopējais militārs uh, vingrinājums, laikā, kad Krievijas militārie spēki cīnās Ukrainā un turpina okupējas Krievu. Paldies! Thank you, Chair. I would like. Paldies, arī es vēlos pievienoties labvārdiem, kas tikā desētmakā starp lungam un uh, Un viņa pirmajam ziņojumam, viņa tātad beneficējušai statusā. Un nu, man ir informācija arī no Serbijas puses, ka viņi bija ļoti apmierināti ar uh, tik interesētu partneri kā Makalsner kungs, ka viņa darbs tiešām ir bijis lielisks. Un vēlos uzsvērt, ka piekrītu kolēģis sacītajiem plašsaziņas līdzekļu nozarē tieši tā, ka, kur ir visvairāk problēma ļoti tāda delikāta sarežģīta situācija šajā jomā, un tur nepieciešams eh, uzlabojums tuvākajā laikā. Vienlaiks jāuzteic uh, Serbija par to, ka ir panācis strauks uzlabojums uh, cīņā pret korupciju, jo ja sevišķi, kas attiecas korupciju augstākajos valsts varas ešalonos. Valdība ir uh, pilna apņēmis turpināt ceļu uz Eiropas Savienību, un tas ir svarīgi. Un vienlīdz svarīgi ir tas, ka šī valdība ir pieņēmusi tādu ilgtermiņa nostāju attiecībā Serbijas laika Eiropas Savienībā, ko nevarēja teikt par iepriekšējām valdībām. Domāju, ka Serbija ir uh, pelnījusi mūsu uzslavu, uzslavu par um, konstruktīvu politiku attiecībā uz kaimiņu valstīm. Un uh, uzslavu par um, drosmi, drosmi neslēpt um, problēmas attiecībās ar dažām kaimiņu valstīm, bet tās risināt un vēlos vien aicināt uh, referentu pievērst uzmanību Vojvodinai. Tā ir uh, visprogresīvākā un, un visproeiropiskāk noskaņotā Serbijas daļa reģions, un Vojvodinas autonomija pat labam tiek uh, pārskatīts, bet tomēr ceram, ka tā tiks saglabāta. Un vispēcot. Dažas attiecībā uz Serbijas uh, ārlietu un, un drošības politika, tā būtu jāpieskaņo Eiropas Savienības politikā šajās jomās ir svarīgs aspekts. Un vispēcot, šeša kunga problēma. Es zinu, ka jaunie vēlētājs Horvātijas prezidents ir lūdzu apvienoto nāciju ģenerāla sekretāru iejaukties šajā situācijā, lai šešo kungs tiktu atgriezt Hagā. Uh, Nu, tam, protams, nav nekāda sakara ar Serbijas valdību kā tādu. Mums nevajadzētu vainot nu Serbijas valdību par eh, šī kunga paustījiem vēstījumiem, paziņojumiem, bet tomēr tas attiec eh, uz kādu mūsu. Ja mēs nepieņemšu rezolūciju par šo jautājumu, nu, mums arī būtu līdz ar to jāpauž savs viedoklis šajā jautājumā par eh, Hāgas tribunāla lēmumu attiecīgi. Paldies! Thank you, Chair. Um, let me... Paldies, priekšstādātā, pirms uh, eh, paužu savus komentārus par uh, šo te ziņojumu. Par Serbiju vēlos uzsvērt, ka, ja mēs būtu sākuši trijos, kā sākotnēji bija domāts, tad arī Broka kungs ziņojums, kas uh, plānots parīdien, būtu, būt, mēs vienīgi izskatījušies šodien. Man tiešām ir sarežģīti iekļauties te grafikos rīt, šodien dažādi ziņojumi, jo ir uh, dažādi cilvēki, kas pie tiem strādā, tā kā uh, man žēl, ka jau sākotnējais grafiks netika. Uh, paturēt spēkā. Žēl, ka tā, nu, lēmums tiek pieņemts, bet, eh, nu, nu vēlreiz varēs uz, uzsvērt, ka daudzām grupām ir, ir eh, sarežģīti sekot līdz šādām straujām izmaiņām darba kārtībā. Lūk. Bet, nu, labi, par lietas tagad. Ir ļoti svarīgi, ka visi šie reģionālie ziņojumi tiek eh, skatīti tādā vienā blokā, tuvākajās dienās, tuvākajās nedēļās. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai parlaments ar šiem ziņojumiem sūtītu skaidru vēstu arī komisijas priekšsēdētājiem Junkeram, kurš jau pirms vēlēšanām uh, paudu, ka, lūk, tuvāko, tuvāko piecu gadu laikā paplašināšanās nav plānot. Mēs visi saprotam, ka tāda ir politiskā realitāte pat labam, bet tas izraisīs motivācijas problēmas daudzām šīm uh, valstīm. Tā kā esmu nu, gandarīta, ka mēs tagad varam, lūk, uh, no savas puses uzsvērt to, ka parlaments noteikti uzsver to, ka ir gatavs turpināt pie paplašāšanās stratēģijas bīdīšanas priekšā visām reģionu valstīm. Vēl kāds te kungs ziņojums, es um, pirmām kārtām paldies jums liels par to. Viņš ir jauns mūsu kolēģis, kurš nu pat ir iesaistījies šajā darbā un uz jums tiešām teicams. Krietni pastrādāts. Ir izcelt svarīgākie sasāpējušie jautājumi un, eh, un, un eh, es prieks ar jums sadarboties. Piekrītu jūs izceltiem aspektiem pilnībā. Un tomēr. Jā, tas vēl piebilst. Ja neesmu nu droši, vai mūsu ēna referents šajā jautājumā vienlaikus varēs ierasties laicīgi, viņš ir citā komitejā, viņam tur bija jābūt un tā. Uh, Bet katrā ziņā būtu svarīgi, lai te tiktu izcelt vairāk citu aspektu saistībā ar enerģētikas un vidas politiku. Jo tieši šeit ir skaidrs, ka Eiropas Savienības mērķi emisiju samazināšanai. Nu, tas ar vien būs jāpaņem cita stratēģija. Pat labā elektroenerģijas ražošana lielā mērā balstās uz oglēm, kā izvēja materiāli, nu, tas būs jāmaina. Nu, lūk, šādi šādi un nedaudz citu raksturu labojumi mums ir padomā, cerams, ka tos, tos, tos vajag sekļot ziņojumā. Un esmu gandrīz, ka attiecības ar Krieviju ir izceltas ziņojumā, un sevišķi arī sadarbībā ar Kosovu. Nu, būtu arī labi, ja domājam par grozījumiem. Mēs varam iekļaut arī kādu punktu, kurā mēs lūgtu Serbijas premjeru uh, kas eh, pagājušajā nedēļā apmeklēja Kosovu, sapratiet, lūko, ka jā, Kosovā dabūs kādas, kādas, ja viņš ap, ap, apmeklē uh, serbu kopienas, lai viņš atrod laiku arī vizītei pie premjerministra, jo nu, tā jau veidojas labas attiecības, tiekoties ar, ar uh, eh, savu kalibru kolēģiem kaimiņu valstī. Bet līdz tam ir labi, ka uh, pieminējāt vēlēšanas uh, Nacionālā minoritāšu padomē, kas notiks 13. gada oktobrī, būtu jāpiemina arī, arī tas, ka ir gan daudz čigānu uh, tautības, romu tautības uh, cilvēku, kas meklē patvērumu Serbijā, un mēs vēlētos aicināt Serbijas uh, vārstu iestādes aktīvāk strādāt pie šīs minoritātes integrācijas, integrēšanas uh, Serbijas sabiedrībā. Nu, lūk, tie ir daži no jautājumiem, ko es vēlētos jūs pārdomāt un arī iekļaut uh, ziņojumā nākamajām Nu, Bestijā noteikti to, to referenti arī izcels no savas puses nākamo tikšanās laikā. Un jūs pieminējāt, ka normalizējas attiecības starp Serbiju un Kosovu, kas ir priekšnoteikums tam, lai Serbija iestātos Eiropas Savienībā, ir tas, ka Serbija attiecīgā man savu konstitūciju. Nu, pretējā gadā, gadījumā Serbija savienībā netiks uzņemta. Katrā ziņā mēs vēlētos, lai tas tomēr notiktu un atbalstīsim Serbijas centienus. Paldies! I added something on the general issues before, if you remember well. Es izteicos arī par vispārīgiem jautājumiem, jūs atcerties um, pareizi. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties kolēģim Makalistāram par lielisko darbu. Es gribētu uzdot viņam jautājumu. Jo ir noderīgi pārveidot grūtības par iespējām, ņemot vērā to, ka Serbija eh, Un ņemot vērā tās attiecības ar Krieviju, ar Eiropas Savienību, vai jūs nedomājat, ka būtu piemēroti to iesaistīt vidutāja lomā attiecībā par Ukrainas krīzi, uz Ukrainas krīzi? Es gribētu runāt arī par preses brīvību un mudināt Serbijas valdību turpināt tās eh, drosmīgos uzsāktos pasākumus šajā jomā, kā tikko izteicās Lodāčekas kundze. Tāpat arī mēs gribētu vairāk padziļināt eh, vides eh, dosjē, kas ir visarežģītākie Rietumbalkānos. Oui, merci. Nākošais runātājs. Paldies! priekšsēdētāji. Eh, eh, es no savas puses gribu uzteikt kolēģi Makalistēra ziņojumu kvalitāti. Es gribētu pasvītrot no savas puses astoto punktu. Uh, attiecībā uz sankcijām. Serbijai būtu jāieņem sava nostāja, un arī mums pašiem sevi ir jāuzdod jautājums par to, uz kāda juridiska pamata šīs sankcijas ir balstītas, ņemot vērā starptautiskās tiesības. Un pat šos sankciju likumība šajā sakarā pat e, tiks uzsākta procedūra, balstoties uz kādu juridisko bāzi šīs sankcijas ir pieņemtas. Otrais punkts par kuru es gribu izteikties, ir 23. punkts runājot par gāzes eh, grupējumiem, piegādājumiem eh, tehniski. Manuprāt, tas nebūs iespējams un radīs nedrošību šajā valsts enerģijas ziņā. Paldies! Merci, merci. Nākošais runātājs, paldies priekšsēdētājiem. Pirms es izsakos par Sērbiju, es gribētu precizēt jautājumu attiecībā uz Bosniju Hercegovinu. Es strādāju ar šo valsti, jo nesen e, šīs valsts presē izskanēja jautājums par to, kāpēc netiek diskutēta Bosnija. Un Šī nav pirmā reize, kad tiek sadalītas eh, uh, divās daļās debatis pār valsti. Uh, Serbijas sakarā es gribētu pateikties kolēģiem Makalistairam un runājot par 23. un 24. nodaļu, runājot, darbs pie tām ir jāsāk drīz tālāk. Gribu paust savu izbrīnu, eh, redzot to, kā premjers Vučičs Eh, apgalvo, ka Eiropas Savienība apmaksā NVO, kuri kritizē val, eh, valdību. Tas ir solis ceļā uz uzticības mazināšanu, no šādas situācijas būtu jāizvairās. Tālāk. Es gribētu atgriezties pie komisāra Hāna viedokļa attiecībā uz nostāju konverģence ārlietās Krievijas sakarā vēl jo vairāk, tāpēc, ka Serbijā pastāv šis paradoks ar 52% iedzīvotāju, kas pozitīvi raugās uz Krieviju un 32%, kas pozitīvi raugās uz Eiropas Savienību. Un tad, kad valdība spēlējas ar zināmas distances ievērošanu mūsu nostājas sakarā, tad tas ir jāņem vērā. Trešā piezīme par 11. paragrāfu. Domāju, ka ir jāuzsver eh, Serbijas pozitīvā loma reģionālajās iniciatīvās. 17. paragrāfs ir jāpasvītro eh, radio un presa minoritāšu valodās, un 18. paragrāfā e, sūdzības e, Nacionālo minoritāšu padomē. Atvainojiet, ka es pārsniedzu sev uzstāšanās laiku. Nākošais runātājs. Paldies, e, priekšsēdētāji. Eiropas Eh, progress Serbijas sakarā ir ļoti nozīmīgs un tas ir būtisks kvalitā, eh, attiecību kvalitātei starp eh, Balkānu valstīm. Progress Serbijā ir redzams, Makalistāra kungs detalizēti par to izteicās. Un viņu pienākums būtu apstiprināt vairāk pozitīvu attieksmi pret nacionālām minoritātēm, ir tīpaši uzsvarot izglīt, tiesības uz izglītību dzimtajā valodā. Visi, kuri aicina uz konfliktu atjaunošanu šajā apgabalā, būtu jāpārbauda un nacionālajām lēmējiestādēm ir jāpieņem sankcijas attiecībā uz naidarunu parlaments nāca klājā ar paziņojumu par Jaroslavu Šešeļu. Diemžēl Dačiņš kungs mūs nav pārliecinājis, ka Belgradas valdība ir saulaicīgi rīkojusies šajā gadījumā. Valdība ir jāmudina vairāk iesaistīties robežu jautājumu risināšanā ar kaimiņiem, un kandidātu valstīm ir jāveido savas ārlietu politikas, ņemot vērā Eiropas Savienības intereses. Mēs vēlreiz gribam pasvītrot, cik to, to cik Briseles dialogs un Prištins jautājums ir svarīgi Eiropas Savienībai. Es domāju, ka Serbijas prezidentūra ECO būs stimuls reorganizācijai. Paldies! Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Sa, sa žaljenjem moram Paldies, priekšsēdētāji! Ar nožēlu atzīmēju to, ka Serbijas progresa ziņojums un Makalistaira ziņojums nepiemin cilvēku tiesību un tiesiskumu pārkāpumu Sērbijā. Ko? Izraisa vilcināšanās ar kara noziedznieku vajāšanu. Atgādināšu, ka likums ir stājies spēkā 2010. gadā, un Serbija ir uzņēmusies eh, veikt kriminālu procedūras attiecībās eh, noziegumiem, kas ir izdarīti Horvātijas teritorijā. Bija mēģinājums Horvātijas pilsoni Velko Mariču apsūdzēt un tiesāt šādas darbības pārkāpt starptautisko likumdošanu, to drīkst atļauties tikai apvienotās nācijas un īpašos uh, apstākļos. Š, uh, tas pats var gadīties ar jebkuras citas valsts pilsoni, kurš būtu aizstāvējis Horvātiju. Velko Māričs piecus gadus uh, ir bijis Serbijas cietumā, un es pieprasu izmeklēšanu no Eiropas komisijas puses. Komisija ja objektīva pieeja ir ļoti būtiska, un es aicinu esošo likumu grozīt tāpat arī. Veiko Maričam ir jānodrošina taisnīga tiesa. Thank you, Chairman. <clears throat> Firstly, I wish. Paldies priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentam par līdzsvaroto ziņojumu projektu par Serbijas progresu. Iestāja Eiropas Savienībā ir spēcīgs stimuls reformām un pārveidē. Serbija nav izņēmums, un es vēlu Serbijai vislabākos panākumus sociālajā, politiskajās un ekonomiskajās reformās, kas valstī vēl ir jāīsteno. Tomēr mēs visi zinām Eiropas Savienība veic efektīvas darbības, lai veidotu kopīgu uzsvaru kopīgu drošības un ārpolitiku. E, Serbija atturējās no e, e, konsekventākas pieejas ar Eiropas Savienību Krievijas sakarā. Un šobrīd ir īstais laiks paust solidaritāti starp dalību valstīm. Es aicinu Serbiju vairāk atbalstīt Eiropas Savienības viedokli par šo politiku, un es ceru, ka tuvākajos gados mēs redzēsim konsekventāku Serbijas politiku šajā sakarā. Runājot par eh, sarunu taktiku ar eh, Serbiju, tās nodaļas, kas ir vairāk jāvirza no Serbijas puses, būtu to sakarā eh, Serbijai jāicina rīkoties aktīvāk un neatlikt tās uz vēlāku. Ceru, ka šīs ziņojuma projekts būs labs pamats, lai mēs varētu to apstiprināt un novēlu vislabākos panākums referentam. Thank you, Chairman. Nākošais runātājs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Vairāki kolēģi jau norādīja uz e, eh, Sērbijas e, eh, prezidējošās valsts ECO. Vit, e, komisijas vicepriekšsēdētāja Morgerīni aicināja Eiropas Savienību e, kļūt par miera pasaules lielvaru Mums ir jāņem vērā Sērbijas unikālā uh, situācija, un mans jautājums attiektos uz astoto punktu un drošības politiku un Serbijas vietu Eiropas Savienībā. Es eh, pilnībā atbalstu eh, kolēģis Lunačeks sācīto. un arī kolēģis no Horvātijas. Runāja par to, cik eh, nozīmīga ir Sērbijas pievienošanās Eiropas Savienībai un par to, ka nevajag uzplēst vecās eh, brūces un par ārestorderiem. Bet mums vajadzētu izvairīties no Eh, liela spriedze šajās jomās un neveidot jaunus ienaidniekus. Hvala, hvala lijepo. Želim poz... Paldies. Nākošais runātājs. Es apsveicu Makalisteru kungu ziņojumu. Un tomēr grib pieskarties vēl dažiem jautājumiem. Runa ir par attiecībām ar Krieviju jau iepriekšējā reizē Serbija tika aicināta harmonizēt savu ārpolitiku ar Eiropas Savienību un flirtēšana ar Krieviju nevarētu tikt pieļaujama. Runājot par konstruktīvām kaimiņattiecību politikām, mēs zinām, ka tās ir konstruktīvas, tomēr ir neatrisināti jautājumi, un mums par to būtu jārunā, piemēram, Serbijas, Horvātijas robežas jautājums, eh, eh, vairāk nekā pusotra tūkstoša bezvēsts pazudušo Horvātu, par kuriem mums nav nekas zināms, un vēl citi jautājumi tālāk, ka ir jārunā par Dienvidslāvijas arhīvu atvēršanu. Serbijas lēmējiestādes nevēlas šo jautājumu diskutēt šobrīd. Tālāk Veliko Māričs un viņa cilvēktiesības ir vēl viens jautājums. Un tad, kad mēs runājam par kāra noziegumiem, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vēl viens eh, nozīmīgs jautājums ir nacionālās minoritātes. Ir vienošanās starp Horvātiju un Serbiju pirms 2005 5. gadā Serbijam Horvātija ir trīs vietas parlamentā, savukārt eh, Horvātiem Serbijā šādu garantiju nav. Domāju, ka to vajadzētu norādīt turpmāk arī tālāk naida runa. Tad, kad mēs runājam par rezolūciju par karnoziedznieku sešanu, domāju, ka tas nav pietiekami nosodīts no Serbijas eh, lēmēju iestāžu puses. Tomēr ziņojums tiek vēl aizvien gatavots un ir iespējams to uzlabot. Paldies! Hvala lijepa. Eh, Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji Brok, paldies kolēģim Makalistairam par sagatavotu ziņojumu projektu par Serbijas progresu būtu noderīgi visām Taiskaitā kaimiņu valstīm un Serbijai izpildīt visus kritērijus, kas ir politiski, sociāli un ekonomiski, un, manuprāt, tagad būtiskākie jautājumi šajā ziņojumā kontekstā. Pirmkārt, mums ir bijusi viedokļa apmaiņā pirms aptuveni pusotra mēneša šajā sēžu zālē Un vai mēs esam dzirdējuši no Serbijas samatpersonām Vučiču Nikoliča no Serbijas radikālās partijas? Neviens no viņiem nav skaidri nosodījis nesešaļu naidarunu, ne viņa vēstījumus, kuri sasauc ar 90. gadu retoriku, un es redzu, ka šāda runa turpina parādīties mēdījos. Domāju, ka ir Serbijā jāpieņem demokrātiski standarti un ir jāizsakās skaidri par kriminālu noziedznieku vajāšanu. Vēl viens jautājums. Serbija mēģina veidot reģionālu Hāgas tribunālu, un ar trešo pantu, tie mēģina veidot šādu kara tiesu, tam šim jautājumam ir jāpieskarās, vēl ko Māriģi gadījums ir labs piemērs Eh, Serbija ir jāizvēlas savu ceļš, ja tā vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Tādā gadījumā tai ir jāpievienojas arī Eiropas Savienības politikai, tā izskaitā pret Krieviju un it īpaši ņemot vērā šī brīža ECO prezidentūru. Paldies! Благодаря ви, господин председател. Нākošais runātājs. Присъединяват се към поздравленията за докладчика и за посили... Paldies, es pievienojos atzinīgiem vārdiem, ko referents sacīja, tāpat arī augstu novērtē viņu darbu. Tomēr varu pievienoties arī Horvātijas kolēģu bažām. Šis bažas ir saistīts ar Serbijā konstatētām problēmām ar vārdbrīvību, tāpat ar eh, minoritātēm nacionālajām atsevišķās Serbijas daļās, vēlos pievērst jūsu uzmanību vienai problēmai, kas ir saistīts ar dzimtās valodas lietošanu Poseligradā un tuvākajās vietās pastāv šāda aktuāla problēma. Joprojām ir tiesas prāvas, ko Serbijas valdība ir ierosinājusi pret nacionālo minoritāšu uh, vadītāji, piemēram, pie Dimitro, Demir, Dimitrovu un citiem. Tie tikai daži piemēri. E, es varu nosaukt arī skolotājiem, kuriem nav ļauts īstenot savus darba pienākumus, jo viņi vēlas dzimtajā valodā tos vadīt. Tās ir Serbijas valsts problēmas, un tās ir jāņem vērā. Un ja valsts vēlas ES dalību, tad viņiem ir jāizšķiras un jārēģē uz notiekošo atbilstošu. Thank you, Chair. Uh, first of all... Paldies, priekšsarētāji. Vēlos vispirms atzinīgi izteikties par referenta paveikto darbu, viņa personīgo iesaistīšanos šajā procesā. Tāpat arī atzinīgi vērtēja to, ka referents ir sastādījis līdzsvarotu ziņojumu, koncentrējoties uz visiem svarīgākajiem jautājumiem, bet arī uz pozitīviem sasniegumiem. Uzskatu, ka Serbijai nepieciešama palīdzība arī turpmāk, tā skaitā valdībai, lai tā turpinātu reformas. Manuprāt, ir nepieciešams arī papildināt ziņojumu ar atsevišķiem konstatējumiem par nacionālām padomēm, nacionālām minoritātēm attiecībā uz viņu tiesībām un šo tiesību ievērošanu. Tīpaši saistībā ar rīcības plānu 23. sadaļā kas tiek prasīts no Serbijas valdības, to dara Eiropas komisija. Tas ir tas, ko es vēlējos uzsvērt. Ja. Bet vēlreiz paldies referentam par lieliski padarīto darbu. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Makalistera kungs, varētu deputāti, Eiropas komisija piekrīt eh, referenta kopīgajam vērtējumam. Uzskatu, ka rezolūcijā ir labi aprakstīts Serbijas sasniegtais process 2014. gadā. Serbija joprojām ir apņēmusies pieturēties pie Eiropas darbkārtības, pie reformu darbkārtības un arī pozitīvas rīcība reģionālā kontekstā. Šeit arī tiek eh, adekvāti atspoguļots galvenās reformas Serbijā, it īpaši ekonomikas un sociālajā jomā. Pavisam skaidri ir arī aprakstītas bažas, ko pauž Eiropas parlaments. Šeit debatēs arī izskatīja, izskanēja lielākā daļa no tām, it īpaši bažas par vārda brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību un kopējās ārlietu politikas eh, saskaņošana ar Eiropas Savienības ārlietu politiku sarunas ar Serbiju tika uzsākts pirms gada, 21. janvārī. Process notiek kā plānots un tiks noslēgts, screening process tiks noslēgts šogad martā. Mēs līdz ar to gaidām pirmo sadaļu atvēršanu, un tas lielā mērā būs atkarīgs no Serbijas spējām kvalitatīvi sasniegt rezultātus eh, galvenajos jomās - tiesu varas jomā un attiecību normalizēšanā ar Kosovu. Šie svarīgākie jautājumi ir jāskata jau agri sarunu procesā saskaņā ar sarunu vešanas ietvaru. Visā šajās jomās komisija turpinās piedalīties un atbalstīt Serbiju tāpat kā līdz šim. Paldies! Un, Mr. Chairman. Makalister kungs, paldies. Vēlos pateikties Edvardam Kūkanam, ēnu referentiem, visiem citiem kolēģiem par viņu vērtīgajiem komentāriem. Personīgi domāju, ka mums ir ļoti daudz kopīgu viedokļu un pietiekam iespēja arī atrast kompromisu, kuru Strasbūrs uh, Eh, plenārsēdē martā varēsim apstiprināt šo dokumentu. Detalizēti neatbildēšu uz visu, jo laiks ir ierobežots, bet pāris komentāru. Pirmais - par ārpolitiku. Kas taldokungs? Es jau norādīju, ka arī es atzinīgi vērtēju to, ka Serbija ir EDSO prezidējošā valsts 2015. gadā un uzsvēru, ka tā var izmantot savu privileģēto stāvokli, tīpaši sarunās ar Krieviju par situāciju Ukrainā. Bet no otras puses, ja mēs vēlamies, lai kandidātu valsts saskaņo savu politiku pilnībā, tas iekļauj arī ārpolitiku, protams, tad attiecībā uz situāciju Krievijā un Ukrainā pastāv atšķirības starp to, kā situācija redz Eiropas Savienību un kā to redz Serbija. Serbija atbalsta Ukrainas teritoriālu nedalījumu kopumā, bet nepiedalījās eh, ANO balsojumā par Ukrainas teritoriālu nedalāmību drošības padomē. Uh, un Serbija pēc uzaicinājuma eh, no Eiropadomes nepiedalījās neatsaucošam uzaicinājumam attiecībā uz sankcijām pret Krieviju saistībā ar Krimas aneksiju un notikumiem Austrum Ukrainā. Otra piezīme ir par enerģētiku. Savā ziņojumā es centos uzsvērt, ka progress ir sasniegts enerģētikas jomā, it īpaši elektrības tirgu, atjaunojumiem energoresursiem un energoefektivitātes jomā. Uh, Tomēr ir nepieciešams papildus sasniegumu, lai eh, elektro, elektrības tarifu cenās eh, atspoguļotos arī izmaksu līmenis, un ir nepieciešams eh, sasniegt progresu šajā jomā. Es piekrītu Lunačeks kundzei, ka Serbijai ir labāk jādarbojas, mēģinot sasniegt nospraustos mērķus atjaunamo energoresursu jautājumā. Un lasīju vakar Vācu ziņaģentūras ziņās DPA ziņa aģentūra sacīja, ka Serbija ir draudējusi boikotēt 9. februārī Briselē paredzēto augsta līmeņa sanāksmi, ja Kosovas eh, parlaments izlēms atgūt raktuves trepčā to ir grūti detalizēti skatīt kā jautājumu šobrīd, bet es uzsveru, ka ir ļoti svarīgi, lai augsta līmeņa dialogs 9. februārī notiktu, lai mēs sasniegtu lielāku progresu, normalizējot attiecības starp Prištinu un Belgradu. Es tāpēc ceru, ka šīs ziņas nav patiesas un ka tas tik tiešām nerealizēsies. Vēlreiz aicinu jūs visus, it īpaši ēnu referentus iesūtiet savus grozījumus līdz 27. janvārim 12. pa dienu. Paldies! Jerry Cooper is around the corner. Džerijs Krūpers ir acīm redzot tepat tūmā. Sakojot šīm debatēm, eh, atcerējos, ka vai mūsu kolēģis Peterlēte par runa par Sloveniju, viņš piedalījās, lai uzdot jautājumus par Horvātiju. Nu, man tas atgādināja šo situāciju. Mums vajadzētu visiem saglabāt pozitīvu attieksmi, jo savādāk radīsies problēmas. Tālāk. Nākamais ir Kosovas, proje, Kosovas ziņojums Lunačeks kundze. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Mūsu dokuments ir Kosovas integrācijas process un man ziņojums par to. Savā ziņojumā es skaidri pasaku, ka progress pēdējā gada laikā ir sasniegts kopš iepriekšējā ziņojuma attiecībā uz vēlēšanu procedūrām. Pagājušajā gadā maijā un jūnijā notikušas vēlēšanas bija caurskatāmas un labi organizētas sekoja pirms eh, gad, pusgada iepriekš notikušajām pašvaldību vēlēšanām un atbilst jaunam augstākam standartam eh, par to, kā organizēt vēlēšanas Kosovā. Tomēr paudu arī to, ka sešas mēnešas bija politiskas eh, strupceļš un pēc šī strupceļa Beidzot, ir lietas ir izkustējušās, valdība tiek veidota, es biju tieši tur tajā laikā. Un šī jaunai valdībai būs jāsasniedz konkrēti rezultāti Kosovas iedzīvotājiem cīņā pret korupciju, uzlabojot sociālo un ekonomisko situāciju iedzīvotājiem, un es ceru, ka šī valdība darīs visu iespējamo ar lielu apņēmību. Ir divi aspekti, ko es kritizēju saistībā ar valdības veidošanu. Viens ir ļoti mazais sieviešu skaits starp ministriem. Divi no, divas eh, sievietes tikai no 21 amata. Un to es arī pārunāju uz vietas. Un šobrīd izskatās, ka ir vairāk sievietes, kas vada parlamentārās komitejas, bet šim skaitam noteikti jābūt lielākam. Tāpat ir arī zināms bažas par cilvēku iecelšanu amatos, kuru pieredze ir apšaubāma iepriekšējā biogrāfija, nu tas arī ir tiek pieminēts manā ziņojumā. Tad par valdības veidošanu tas bija. Tālāk, kā jau es sacīju, ir ļoti svarīgi patiešām uzlabot sociālo un ekonomisko situāciju valstī. Es atsaucos arī uz to, ka ir sasniegts progress eh, tiesiskajā jomā kopā ar Juleks misiju, tāpat arī apsūdzības eh, korupcijā pret Juleks, kas parādījās pagājušā gada nogalē. Mēs zinām, cik svarīgi ir šīs apsūdzības atrisināt. Tāpat arī augstās pārstāvs Mogherīnī sacītais, ka ir nepieciešams nozīmēt eh, jaunu e-, ekspertu neatkarīgu, kurš izskatīs šos apsūdzības. Tad par eh, tiesu varu kopumā. Kosovas asamblējai ir pēc iespējas ātrāk jāpieņem likumdošanas pakete, lai tiktu izveidota īpaša tiesa, kur sāk savu darbību. Man prieks, ka īpašā izmeklēšanas darba grupa, kas eh, sagatavoja pirmo ziņojumu pagājušā gada augustā, jau ir vienojusies ar Nīderlandes valdību par sadarbību šai īpašai tiesai un ceru, ka šis šī tiesība pakete tiks apstiprināta Kosovas asamblējā, cik drīz vien iespējams. Tālāk citi jautājumi. Līguma parakstīšana, tas ir pozitīvi, tā inicializēšana, tad cerams, ka parlaments eh, SEA pēc iespējas ātrāk arī apstiprinās, lai uh, Eh, varētu nodrošināt, ka Kosovai ir iespēja piedalīties visās VS e programmās. Citos aspektos tāpat ir svarīgi, ka valdībai nepieciešams vairāk strādāt, cīnoties ar korupciju un organizēto noziedzību visos līmeņos. Mēs zinām, ka ne tikai Kosovā, bet arī daudz citās valstīs korupcija ir viens no šķēršļiem sociālā un ekonomiskā attīstībā, tā skaitā arī demokrātijas attīstībā. Citi jautājumi, kas rada bažas e, Kosovas iedzīvotājiem, protams, vīzu režīmā atvieglojumi. Tur iepriekšējā valdība ir panākusi ievērojumu progresu, vēl četri tiesību akti pietrūkst. Un visi jaunajā valdībā, ar ko es runāju, apstiprināja, ka viņi vēlas turpināt iesākto darbu un pabeigt šos tiesību aktus pēc iespējas ātrāk. Tāpat negatīvi vērtēja to, cik daudz eh, Kosovas iedzīvotāji pēdējā gada laikā ir izbraukuši uz uh, Eiropas Savienības valstīm Romi, Aškalī, arī citas tautības kriminālē grupējumi, kas rod šīs iespējas cilvēkiem aizbraukt, nu, tur ir jācīnās efektīvāk Kosovas valdībai. Tāpat arī skaidri jāpasaka dalību valstu valdībām, ka Kosova ir vienīgā valsts reģionā, kuras e, iedzīvotājiem joprojām nav atļauts brīvi pārvietoties un ceļot uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Tur ir jāsaniedz progress šajā jautājumā. Viens jautājums, kas saistīts ar e, problēmām izveidot valdību, ir investīciju trūkums valstī pēdējā pusgada laikā. Uh, Un arī šajā jautājumā man ir prieks, ka ir beidzot ir izveidot valdība un atkal atsāksies investīcijas. Attiecībā uz dialogu starp Serbiju un Kosovu, par ko jau tika runāts iepriekšējās debatēs par uh, ziņojumu. Ar nožēlu konstatēju, ka dažādiem iemeslu dēļ abās valstīs e, šis e, progress ir palielinājies Tāpat, diemžēl, vienošanās, tāpat aprīļa vienošanās eh, noteikumi nav pilnībā īstenojuši, un es aicinu abas puses turpināt šo darbu. Tāpat arī ar nožēlu jākonstatē viens fakts no šī visvienošanās, kas nav īstenots, tas tikai viens no daudziem. Es runāju par uh, Kosovai, joprojām nav sava uh, eh, tauriņa koda. Jāzana vai nu uz uh, caur Slovenijas vai Monako numuriem. Un ir jāsasniedz beidzot progresu šajā jautājumā. Manuprāt, ir svarīgi arī tas, ka Kosovas ziemeļos um, pilsētu mēru vēlēšanas notika saskaņā ar Kosovas likumdošanu. Un cerams, ka tas notiks arī tajās pašvaldībās, kur serbu vairākums. Uh, Par cilvēktiesībām vēl pēdējais punkts. Joprojām vairāk ir jādara par Romā, Škaliju un, un Eģiptešu integrēšanu. Pride eh, demonstrācija notika Kosovā, kur piedalījās eh, nepārāk liels, bet tomēr jau atzīstams skaits cilvēku. Un eh, valdība strādā arī vairāk pie LGBT kopienas tiesībām. Uh, Ar nepacietību gaidu turpmāku labu sadarbību ar ēnu referentiem. Ā, ah, un vēl viena lieta, jā. Vēl, vēl viena pozitīva lieta Kosovas statotiskajā atzīšanā ir tas, ka valsti, valstī ir pilnībā atzinusi Kosovas olimpiskā um, komiteja. Tas nozīmē, ka Startautiskajā olimpiskajā komitejā ir atzīta Kosovas olimpiskā komiteja Eh, kustība. Tas nozīmē, ka nākamajās Olimpiskajās spēlēs viņi varēs startēt ar savu nosaukumu, zem savu karogu. Eh, bet joprojām jāturpina darbs pie tā, lai Kosovu kļūtu par pilnvērtīgu locekli dažādās starptautiskās organizācijās. Protams, arī organizācijas kā Eiropola un Interpola, kas apkaro starptautisko organizēto noziedzību. Un kopš 2010. gada daudz kas ir paveikts, Es aicinu atkal atlikušās piecas dalībvalsts, kas nav atzinuši Kosovu līdz šim, beidzot to izdarīt. Un tā vienkārši ir. Kosova ir atsevišķa valsts, un eh, tik tiešām problēmas arī būtu vieglāk risināms, ja visas 28 dalībvalstis eh, būtu ar vienādu vīziju attiecībā uz Kosovu. Euh. Paldies, priekšsēdētāji. trīs piezīmes par Lunačekas kundzes ziņojumu, protams, apsveicot viņu, bet pirmā piezīme attiecas uz aicinājumu piecām valstīm, kuras nav atzinušas e, Kosovas e, neatkarību. Šis temats mūs šķeļ, jo kā mēs zinām, vēl piecas dalībvalstis nav to izdarījuši. Šis jautājums ir um, jāapspriež parlamentā. 12. paragrāfā Lunačekas kundze spēcīgi sasaistām šo uh, atzīšanu no piecu dalībvalstu puses un Prištinas un Belgradas attiecību normalizāciju. Šeit man ir grūti sekot, jo uh, Eh, attiecībā normalizācijai starp Prištinu un Belgradu ir jānotiek ārpus tā, ko nolēma šīs piecas dalībvalstis, kuras vēl nav atzinušas eh, Kosovas neatkarību. Manuprāt, dokumentā nedrīkst eh, iekļaut šo piecu valstu nosacījumu. 15. paragrāfā varētu uzsvērt to, ka mēs vēlamies, lai Euleks vairāk iesaistas eh, savu uzdevumu veikšanā un ir jāpasvītro saikne starp Euleks darbību um, un vietējām lēmējiestādēm. 18. paragrāfs. Ir jautājums par dialogu starp Kosovu un Sērbiju. Domāju, ka šeit ir skaidri jāizsakās par faktiem. Ir tiesa, ka šis dialogs ir sarežģīts, tas ir kavējies, bet tas ir noticis ņemot vērā e, Krištīnas e, lēmēju iestāžu e, vēlo izveidošanos. Paldies! Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Lonačeks kundzei, par sagatavoto ziņojumu. Kosovo e alcune perplessità. Nu jau vairāk kā piecas gadus es sakoju šim uh, dosjē kā referents un ir vairāk jautājumu, uz kuriem vēl nav rastas atbildes. Arī es vēlos, lai valsts tur, turpina demokratizāciju un lai turpinās dialogs starp Serbiju un Kosovu norādu, ka pusgadu pēc valdības izveidošanas kur cita starpā ir ne, ne tikai daudz ministru maz e, sieviešu, bet arī visai strīdīgi personāži. Protams, ir jāizvairās no jebkādas iejaukšanās, taču jānorāda, ka uh, ir atsevišķi visai diskutējami e, personāži. E, pro, e, mēs nevajad, neva, negribētu bremzēt procesu, bet tomēr ir jāņem arī tie trūkumi, kas ir norādīti ziņojumā. Norādīšu trīs punktus - tiesu sistēmu, tiesiskumu un cīņu pret korupciju. Uh, E, panāktais progress ir tīri formāls. Atsevišķas lietas ir uzlabojušās, bet kopumā e, situācija nav daudz mainījusies. Netiek e, pietiekami represēti ļoti smagi noziegumi. Tālāk vēl viens punkts - Euleks loma notiek eh, izmeklēšana par esošo korupciju, bet es gribu runāt tieši par Elnēks. Pēc vairākiem gadiem ir jākonstatē tikai formāls eh, progress eh, justīcijas ziņā cīņa pret korupciju nav daudz mazinājusies, un, manuprāt, šis būtu piemērots brīdis, lai uh, E, veiktu auditu Euleksā, lai redzētu, kas nav darbojies kā pienākas. Un tāpat arī ir vairāk jāuzsver ekonomisko un sociālo e, reformu e, nozīmīgums, ņemot vērā visai augsto bezdarbu līmeni Kosovā. Ir redzams, ka pēc pusgada daudz nav izdarīts un ir jāuzsver sociālo un ekonomisko reformu padziļināšanu, bet to mēs varēsim diskutēt arī citreiz. Paldies! Thank you very much, Mr. Chairman. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu Ulriku Lunečeku, kas cītīgi seko notikumiem Kosovā jau ilgu laiku ar savām zināšanām un kompetenci, viņi spēja sagatavot ļoti labu ziņojumu, un es domāju, ka eh, varu atbalstīt lielāko daļu no tā pāris piezīmes par eh, notikumiem Kosovā. Manuprāt, ir labi, ka beidzot Kosovā ir valdība. Ceru, ka tai veiksies labi, risinot visus sarežģītos jautājumus sabiedrībā. Kosovai nepieciešams steidzīgi uh, risināt problēmas ekonomiskajā attīstībā valstī, augstais bezdarbs, dažās kategorijās pat virs 40%, zemas algas atstāja tiešām smagas sekas, it īpaši jaunajā paudzē. Jaunai valdībai būtu svarīgi arī prioritizēt jautājumus, kā piemēram cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību, kas joprojām ir viena no lielākajām problēmām valstī. Uh, Jautājums par īpašu tiesas izveidi ir jāapspriež, it īpaši īpašās izmeklēšanas darba grupas ziņojuma kontekstā. No savas puses un Kosovas valdības jautājumā es piekrītu referentam, ka vīzu režīmu atvieglošanas procesam ir jāturpinās. Es zinu, ka tas nav tik populārs pašreizējā atmosfērā, situācijā pasaulē, bet mums jābūt taisnīgiem un jāturpina vīzu režīmu turpmāk atvieglošanas uzskaņā ar ceļkārtī. Vēl viens nepopulārs jautājums. Korupcijas apsūdzības EU leks misijas ietvaros mums ir ļoti izšķirīgi jāsako tām, ļoti caurskatāmi. Tur ir nepieciešama pilnvērtīga izmeklēšana. Un visbeidzot mēs daudz dzirdējām par dialogu starp Prištinu un Belgradu. Uh, manuprāt, ir svarīgi abām pusēm turpināt šo dialogu labticīgi, un abiem partneriem ir jāizveido pietiekam labas apstākļas eh, šo sarunu turpināšanai. Paldies! Hvala gospodine predsjedniče, želio bih svakako pohvaliti cjelovito i... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vēlos um, izteica savu gandarījumu par šo visaptvarošo pamatīgo ziņojumu, ko sastādījis Lančeks kundze. Gaida nepacietību turpmāku pozitīvu sadarbību ar viņu. Esmu nu priekšsēdz eh, delegācijā, kas eh, vada sarunas ar šo valsti. Tā kā tas man tiešām krietni interesē. Nu šeit jāsaka, ja mēs runājam par Kosovas progresu, tas metrītā, zinām, izaicinājumu arī savienībai. Un svarīgākie parametri šeit, eh, kas jāņem vērā, ir eh, sistemātiskā korupcija, kā arī mm, tieslietu sistēmas eh, kuslā darbība un organizētā noziedzība. Bezdarbs šo tur pārsniedz pat 50%, jo sieviešu jauniešu vidū tas ir liels izaicinājums, tad tāpat arī ekonomiskā nekonkurētspēja. Nu, nav kā tik polarizētā politiskā situācija. Tās viss ir liels problēmas valstī. Valdības izveida pēc uh, struktūra, kurā bija nonākušas institūcijas, tagad ir uh, pavērusi ceļu um, aktīvākā virzībā uz Eiropas Savienību, un cerams, ka tas tā arī būs, jo pretējā gadījumā eh, sevišķi, ja runa par to, ka Kosova ir visnabadzīgākā Eiropas valsts, uh, problēmas turpināt tikai turpinās samjāt. Kas attiec uz korupcijas apsūdzībām jūleks sakaram? Un šeit pats jautājums par uh, institūciju lomu. Nu, institūciju um, nesakmīgo darbību, sevišķi tieslietās, kur bieži vien lēmumi ir politiski motivēti. Cerams, ka Magrīnī kundze vadītā um, tātad, grupas uh, darbība būs uh, efektīva, ātra un uh, ļaus pašķirt jaunu lapus attiecībās starp Kosovu un Eiropas Savienību. Bet Eiropas Savienības puses netika panākt vienošanās starp Serbiju un Kosovu, un bez šī nolīguma reģionālā uh, stabilitāte būtu vēl problemātiskāka. Paldies! It sounds Džambaski, Mr. Chair. Džambaska kungs. Uh, Nu jā, es pat ar mikrofonu nevarētu pareizi izrunāt jūsu vārdu, saka priekšsēdētājs. Lai nu kā, paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties, cienījamie kolēģi. Un es mēģināju ar vārdā tātad eh, referenci šajā jautājumā un eh, arī vēlos pieslēgties labā vārdiem, kas tiks teikt par Pročekas kundas eh, gatavoto ziņojumu. Man eh, ļoti tiešām pozitīvi ir eh, ietekmējusi viņas eh, godīgā pieeja, viņas smagais darbs, un tiešām ļoti labi pastrādāts. Nu, vienam nav nu, noslēpums, ka Kosovai liels problēmas darba kārtībā, kā piemēram augstais pēcdarbs, problēmas ar tieslietu sistēmu, cīņa pret korupciju un uh, organizēto noziedzību, tā, tās visas ir liels problēmas. Nu, ir svarīgi, lai Kosova turpinātu dialogu ar Serbiju, jo sevišķi, kas attiecas kopējo robežu pārvaldību, mm, kas man jau sevišķi liels bāžas sagādā. E, tātad e, Eulveks, e, korupcijas iespējamās apsūdzības un gadījumi par to tiek ilgāk laikā spriests, un mēs esam uzklausījuši savukārt sav, savā laikā Euroliks pārstāvi, lai tas mums minētu, un kas tad ir tie, tie pārdarītāji, kas būtu jāsāk pie vārda. Kosovas nākotne Eiropas Savienībā, potenciāli nākotne, atkarīgi no tā, cik lielā mērā tiks normalizēts attiecības starp Belgradu un Prīštinu. Nu, un Lančeks kundze, vēlreiz paldies jums par darbu un uh, turpin tā tikai strādā. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Arī es vēlos eh, iesākumā nosveikt eh, uzsveikt Lončeks eh, kundzes veikumu, tiešām teicams ziņojums. Ir svarīgi, lai mēs Eiropu runātu vienā balsī šajos jautājumos. Un tad arī es aicinu atlikušās valstis atzīt Kosovas neakarību. Pieci šādi dalībvalstis vēl palikušas. Nu, aicinu šo valstu pārstāvis rīkoties. Šo to varētu piebilst, es arī iesniegšu rakstisks grozījums noteikti. Nu, piemēram, ir ja nepieciešams aicināt Kosovu vairāk investēt uh, kaimiņu attiecību politikā, sevišķi runa par tuvākiem kaimiņiem. Otra lieta, ko nevajadzētu palaist garām, ir, eh, ir eh, enerģētikas politika, šīs uh, politikas veidošana. Un nu, Kosovā problēma ir sarežģīta, nevienmēr pietiek elektroenerģijas, eh, tas liecina par to, ka šī politika ir jātīsta. Tas viss nāks labu arī tautsēmniecībai, ekonomikai. Tā kā, nu, šādi tāda vēl sīkuma man tie padomā, bet uh, kopumā, kā es sacīju, ziņās tiešām ir ļoti labs un, un uh, eh, sveicu vēlreiz referenti. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, no savas puses arī vēlos uzteikt eh, Lončekas kundzi par teicamo ziņojumu ļoti detalizēts un, un tāds visaptvarošs padziļināts pētījums. Un piekrīt kolēģu sacītājiem, sevišķi 4. un 5. punktā šajā ziņojumā, vai tā nedaudz piestrādāt. Tur ir gan atcītas problēmas, kas saistās ar tieslietu sistēmu un cīņas organizēto noziedzību, ka kāds neliels progress viņš panāks ir, arī, saka, kas attiecas no zāles mazgāšanu tā, bet, eh, nu, problēma vēl pietiek. Un eh, te vairāk būtu jāaizceļ eh, potenciālo teroristu jautājums. Sevišķi mūsdienu gaisotnē tas ir svarīgi, un šeit aicinu referenti šim jautājumam pievērst lielāku uzmanību. Jo pirms, vēl pirms pāris mēnešiem Kosovā pat nebija likuma, kas varētu, ar, ar ko palīdzību varētu saukt pie atbildības potenciālus teroristus vai tā sauktos ārvalstu uh, kaujiniekus. Jā, bija um, likuma, li, likuma projekts, tā tad tika skatīts, kas paredzēja brīvas atņemšanu uz 4 līdz 5 gadiem, bet vēl līdz uh, vēlēšanām jūnijā šis likums netiek pieņemts, un tagad arī ir iestrēdzis. 43 cilvēki oficiāli tag, tagad ir, ir Kosovas parlamentā, bet de facto tur, tur, uh, tur darbojās uh, vairāk simts cilvēku, kas tas paradoks ir valstī, kurā tikai vairāk miljonu iedzīvotāju. Tur, tur, tur vairāk Vairāk desmit terorisma gadījumi tiek izmeklēti, vairāk simt cilvēku tiek tie turēt aizdomās. Nu, tas liecina par to, ka ir nepieciešams uzlabot uh, darbu šajā jomā, jāuzlabo arī sadarbība ar Eiropas struktūrām, ir jāuzlabo robežu kontroli, jo sevišķi robežu starp uh, Kosovu un Serbiju. Tur nav nekāda problēma ievest nelegā, piemēram, ieročus vai ko tam līdzīgi. Un uh, islāma teroristu vai organizētās noziedzīgās uh, bandas jau un to pieprot. Uh, visnotaļ labi. Un 17. punktā vēl viena lieta, ko vēlējos eh, pieminēt - ekonomiskās un sociālās reformas valstī. Ja sevišķi ņemot vērā milzīgo bezdarba līmeni valstī. Protams, nepieciešama intervences pasākuma šajā jomā, nepieciešama aktīva darbība, lai arī attiecīgi samazinātu risku, ka um, nabadzībā slīkstošie sabiedrības slāņi sajustu kārdināti un teroristiem. Paldies, priekšsēdētāji Loračeks kundze. Jūs ziņojumā es gribētu pasvītrot to, ka jūs pirmajā punktā norādat šīs strīdīgās, ar strīdīgu pagātni. Domāju, ka šeit ir jārunā par personām ar kriminālu pagātni. Tāpat arī pirmajā punktā ir jāpasvītro noziedzība saistībā ar narkotikām, terorismu, cilvēku orgānu kontrabandu, kur, e, kas ir noticis ar varas iestāžu atbalstu. Tāpat arī es gribētu, lai piektajā punktā Atzīstu to, ka jūs paužat savas bažas, ņemot vērā eh, to, ka nav pietiekama cīņa pret uh, korupciju un organizēto noziedzību. Tāpat arī 12. punktā jūs norādat par to, ka nav vienprātības attiecībā uz Kosovas neatkarību. Bet domāju, ka E, piektais e, punkts un pirmais punkts nozīmē to, ka nav pietiekami uzsāks Kosovas integrācijas procesu. Paldies! Hvala, <clears throat> hvala vam lijepo. Želim zahvaliti gospođu Lunaček na... Paldies, e, un pateicos Lunačekas kundzei par teicamo ziņojumu. Ļoti nopietni pastrādāts, prieks bija lasīt. Bet, protams, ka Reģionā problēma netrūks. Kosova ir vistrūcīgākā savienības virsība Eiropas valsts, un turklāt trūk ir varojams eh, demokrātiskais deficīts. Pagāja ilgāks laiks, pirms pēc eh, vēlēšanām tika izvērsta valdība, un jūs pareizi norādījat, ka jūs eh, jau tajā valdībā tomēr krietni pieklibos zemulīstiesība. Nu, vai tas pie, pievērst uzmanību tādiem jautājumiem, kā attiecīgi piecu dalību valstu um, noraidošā nostāja tiecībā uz Kosovas neatkarību, tas tomēr būtu ārkārtā jāmaina. Arī pēc es uh, E nolīgumu tātad parvēršanas vajadzētu panākt, lai šis līgums tomēr tiek uh, parakstīts. Tāpat arī ir uh, jāatvieglo vīzu režīms, ņemot vērā patreizējo situāciju valstī, valstī reģionā un pasaulē. Tomēr vajadzētu kaut ko darīt šeit, jo man vajadzētu atsaukties uz tā saukto vīzu rīcības plānu. Nu, aicinu komisiju parakstīt ietvaru līgumu, kas dotu iespējas Kosovai piedalīties ar Eiropas Savienības programmās dažādās, gūt līdzekļus no Eiropas Savienības finansējuma, kas paredzēts pirms iestāšanās pasākumiem. Ja sevišķi, kas attiec uz tādām iestādēm kā Eiropola, Kosovas potenciālā dalība Eiropola. Nākamais svarīgais mums, protams, ir pastāvošana līguma īstenošana ir jāturpina dialogs ar Prištinu un dialogu un Belgradu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Un nu, vēlas minēt arī kādu piemēru. Mitrovicas tilts un valsts ziemeļos. Ir jāpanāk, lai pār šo tiltu būtu varētu efektīvi pārvietoties personas un, un uh, kravas transports. Abas valdības nav atradušas, atradušas efektīvu lēmumu šajā jautājumā. Aicinu pie tā tieši piestrādāt. Paldies. Paldies. Eh, Noteikti nu, jāuz, eh, saka eh, kolēģis Veikums. Labs ziņojums. Prieks, ka turpiniet savas, savas, savu labo darbu parlamentā. Tikai pēc ērīkungam. Labs projekts. Skaidrs, ka jaunajam parlamentam nāksies panākt uh, konsensu jautājumā par uh, Kosovas uh, valstskās neatkarības uh, atzīšanu. Cerams, ka šajā komitejā atzīmes tiks uh, šajā sakarā arī atbalstīts, jo tajā ir virknē svarīgi politiski jautājumi. Šis te jautājums par to, ko saņem telefonu kodu, nu, tam ir politiski nu, viens jautājums, tas ir jārisina. Un tāpat arī valsts vai vienmēr reģionu problēmas ir jāņem vērā. Un jārosina pastāvīgs progress uh, attiecībās ar Serbiju un uh, Kosovu. meklēt kompromisus, uh, jāpanāk tas, lai mm, tiktu radīta pozitīva vide, kas sekmē šos kompromisus. Un jau tādu jautājumu attiecībā uz korupciju un tā tālāk, uz tā nosacījumu, tas ir viss pamatot pirms plenārsē tiek balsots par šo ziņu, pie tā būs jāpiestrādā. Nešaubos, ka arī jūs, eh, Broka kungs, eh, to atzīstiet. Nu, jūs tādos šajā sakarā. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like. Paldies priekšstādātāji, arī es vēlētos eh, izteikt virsniecību pateicību Lančeks kundzei par viņas centieniem Nu, atbalstot Kosovu tās ceļā uz eh, Eiropas Savienības dalību. Vēlos uzsākt Kosovu vienu no trūcīgākajām valstīm Eiropā. Tieši jaunieši tur ir nemazums un jauniešiem ir vēl eh, problēmas, eh, augsts bezdarbs. Nu, tas, protams, no pie tā, ka valstī plauksnes vai organizētā nosacība. Tā ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uh, vest sev līdz Kosovas iestādes, eh, tā teikt, un arī jaunā valdība nopietni deķertos uh, Eiropas Savienības darba kārtībā. Un šai sakarā vēlos uh, atbalstīt kolēģi sacīto par uh, vītrešiem liberalizāciju attiecībās ar Kosovu. Nedrīkstam kalbēties, jādrošina, lai sevišķi jaunieši un turcīgi iedzīvotāji viņi varētu sākt uh, bez ierobežojumiem, tomēr pārveidoties ceļot Jo pēdējā gadījumā tas tikai turpinās lietu ūdeni uz organizētās noziedzības dzimnamām, būs problēmas uz robežām un, un attiecīgi attīstīsies nelegālā migrācija un cilvēku tiesniecība, kontrabanda. Nu, tāpēc ceru, šajā ziņā tiks panākts progress. Un atzīst arī Lančeks kundzes pasās bāžas attiecībā uz dzimumlīdzsvaru valdībā. Sievieši ir par mans Un nu, tas neliecina par to, ka tiek veidot moderna demokrātiska sabiedrība. Tā kā ceru, ka tuvākākā situācija mainīsies un, un dzimuma līdzsvers un attiecīgi arī tā aizietošā dzimuma līdzsvarsība tiks uzlabota. Un visbeidzot. Ļoti pozitīvi vērtēja Euriks uh, atklāto nostāju un es atklāt to aicinājumu piecām atlikušajām savienības valstīm atzīt Kosovas valsts ko neatkarību. Tas ir svarīgi, turpinot uh, normalizēt attiecības starp uh, Kosovu un Serbiju Un ceru, ka 9. februārī, kad ir plānota abu valstu premjeru tikšanās Briselē, tiks panāks turpmāks progress. Paldies! Thank you. Thank you very much. Um, Paldies, eh, Cēmā Lančiks kundze, kolēģi. Komisija atbalsta referentes eh, nostātiecībā uz eh, eventuālu kosās līdzlību Eiropas Savienībā. Un ziemā ļoti labi atzīmēt progresu, kādu panā gadā panākusi Kosovas sarunās attiecībās stabilizācijas un asociācijas līguma eventuālā noslēgšana, likumvāras nostiprināšana valstī, vīzu režīmu liberalizācijas dialogu, kā arī īpašās izmeklēšanas komandas izveida attiecībās korupcijas jautājumu izmeklēšanu. Jāatbalsta reformas, kas turpinās valstī, ekonomiskā un sociālā situācija valstī debatēs eh, nevienreiz vien tik pieminēt, un tas viss liecina par to, ka komisija atbalsta parlamentāriešiem piemētošās pāršas, proti jāuzlabo pamatiesību likumvaras situāciju valstīm. Nu, un eh, jāuzlabo cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Vēl viens īsts komentārs par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Pērnā gada jūlijā sekmīgi tika pabeigts eh, sarunas par šo līgumu. Līguma projekts eh, tagad tiek eh, tulkots, tiek slēgt punktus, īstās sacīt, un komisijas lēmums par parakstīšanu tiks pēc tuvākos mēnešos. Un cerams, ka maksimāli drīz arī sekos de facto šī līguma parakstīšana, lai varam atgriezties tad parlamentā, tad būtu viņam zaļo gaismu, tā teikt, un līdz ar to šis stabilizācijas un atstācijas līgums tiks noslēgts. Tas tās ir spēkā nekavējoties. Uh, nekāda papildus pasākuma ratifikācijas eh, nolūkā vai pagaidu līguma pieņemšana līdz ratifikācijai nebūs nepieciešama. Nu, un eh, turpināsim strādāt ar jums eh, ar Kosovu tādā pašā pozitīvā garā un tikpat intensīvi. Paldies! Okay, thank you. Paldies, nu reizēm grūti saprast, ko es saku priekšsētāji, ja mikrofons jums izslēdz, bet savu vārdu uzsēru gan, tā kā paldies priekšsētāji. Paldies visiem ēnu referentiem un viņu pārstāvjiem, kas izteicās. Paldies par pausto atbalstu. Jā, es zinu, ka ne visi ir viens prāts ar mani, bet um, tāda jau demokrātija parlamentā, bet lielākā daļa tomēr bija gandrīz ar manu darbu. Te prēdis kungs, uzrunāju uh, jūs pirms brīža pateicībā, bet uh, Jūsu runas laikā man radās iespējas, ka jūs nerunājat tik daudz kā EPP koordinators, kas vēlamā taču atbalsta to, ka visām dalībvalstīm jāatzīst Kosovu, bet jūs vairāk pārstāvat savu nacionālo, tā teikt, valdību un nostāju, bet nu labi, to es saprotu un nav problēma. Bet padomājiet, Jūs nepiekrītiet, ka ir normalizācija starp Savienības, Serbijas un Kosovas interesēm no vienas puses un Kosovas atzīšana no otras puses. Nu, padomājiet paši, ja visi tā valsts būtu atzīt, atzinušas Kosovu, es nešaubos, ka šis dialogs tomēr būtu arī aktīvāks un labāks. Jo tad Serbijai nebūtu iespējas laik laikam sacīt, bet klausieties, viņš jūs paši vēl visi neesat atzinuši šo neatkarību, nu, ko jūs samam negribēt. Lūk, tā kā šī saikne tomēr pastāv un tādēļ es pie, pie savu formulējumu vēlos arī palikt šai sakarā. Par jūlēks runājot vairāk nevis pieminēja to, ka cilvēks būtu aktīvāk jāiesaist šajās lietās, jāpanāk lielāks progress. Nu, es jums te pavēstīju tagad, ka tikai pagājušā nedēļā, un patiesībā panāks arī progress. Prokurors pēc diviem izmeklēšanas gadiem iesniedz savu pirmo ziņojumu un pirmās apsūdzības uh, korupcijā privatizācijas eh, procesā, tātad, ka eh, kompānijas privatizācijā, tā kā nav tā, ka Juleks jau neko nedarītu, zināms, progress ir panākt, bet nu piekrīt, jāpiestrādā. Būtu bijis iespējams panākt lielāku progresu, bet kopumā Juleks eh, strādā neslikti. Bet, nu, jā, zinām, vilšanās ir vērojama, nu, netik tālu, netik uh, ātri šī iestāde ir gājusi priekš, kā mēs šeit vai pat uh, arī kosovieši tur vēlētos. Hiedēja Baltons kundzei, paldies. Sveicu viņu mūsu vidū, viņa ir jaun, viena no jaunajām parlamentārietēm. Nu, visiem es te neatdodēšu, tikai tiem, kas eh, specifisks komentārs pauda. Par to, ka nepieciešams vairāk investēt kaimiņu attiecību politikā un tāpat energopolitikā, tas ir skaidrs, to es arī ņemšu vērā. Atspoguļošu nākamajā versijā. Arī, kas vēl no kungam bija daži labi komentāri. Bet Cik zinu, tad likums uh, attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem tā sauktiem ir pieņems tagad. Nu, man tas jāpārbauda, bet, nu, no, es tas ir pieņems tagad. Un par robežu kontroli arī šeit. Eh, protams, nebūtu slikti, ja Kosova atzītu Serbiju, jo pat labāk, nu, šī starptautiski neatzītā robeža. Un, ja tā būtu sabiedriski atzīta robeža, tas palīdzētu cīņā pret terorismu, protams. Vēl uzsvēršu, ka mana kritiskā attieksme pret eh, Kosovu, Kosovas valdību. Uh, balstās uz eh, to, ka pirmkārtām ir pilnībā nepieciešams atzīt eh, Kosovas eh, republikas valstisko neatkarību. Mums jāatzīst, ka tā ir tā kā mūsu draugs, nevis kā ienaidnieks. Ja reiz tā ir neatzīst, tad, tad sanāk, ka tā ir tā kā tā, tā, tā šaubīgs partneris, kā daži to kolēģi norādīja, nu to vajadzētu izbeigt. Horvātijas kolēģi, jūs pieminējāt, vismaz tā ir dzirdēja angļu tulkojumā, ka uh, Kosovā nav dzimuma līdztiesības, nu to es nesacīju. Kosovā ir likums, eh, vēlēšana likums, kas nodrošina to, ka 30% parlamentārieši būtu jābūt eh, sievietēm, jāstāv attiecīgi vēlēšana sāraksta. Cits joms, kurā cilvēki kritizē to, ka valdībā, valdībā gan nav pietiekami sieviešu. Tagad eh, valdības tad koalīcijā šo sieviešu trūkst ir daudz kompetentu, prominentu sieviešu, kas, no kurām būtu sanākuši steidzams ministrs. Lūk, tā kā pārstāvēs um, valdību kritizēja. Pakeikungs par stabilizācijas un asociācijas līgumu. Paldies jums par šo informāciju. Cerams, ka tur tiešām būs progress tuvākā laikā. Nu, ko tad aicinu vien visu tādu referenci iesūtīt rakstiskos eh, komentārus un ceru, ka mums būs eh, labas sarunas turpmāk un ziņojums būs vēl jo labāks kopējiem spēkiem. Pēc 27. janvāra, kā Makalister kungs sacīja, Tātad tā, tā, tā, termiņš tāds pats, jā, uh, dienas vidus līdz tam mācīņu spēju. Paldies, nu ko tad tagad? Nonākam pie devītā darba kārtības eh, punkta. Izteikšos pavisam īsi, darba dokumentu jau esmu sagatavojis un iesūtījis. Šis ir gadējais ziņojums Nu, tas nav tagad iesniegts tā, lai, lai, lai tagad uh, noteiktu visaprošas debatas, um, bet uh, nu, tas ir ļoti tematisks uh, ziņojums vairāk, un tāpēc aicinu jūs gatavojot uh, grozījumus to ņemt arī vērā. Es zinu, ka um, Viens eh, vēstnieks ir sarosījies, lai tad attiecīgi tur um, iesniegtu šos um, grozījumus. Un, kad iesevišķi, kas attiecas konkrētajām valstīm, bet, nu, tāds jau nav šī ziņojuma mērķis. Un, kaut kur jau jāsāk ir, un, un, un te, tāds kopējs pārskats, un, un, un um, jāsaka tāds vispārīgs vēstījums. Un, ir jārēģē uz eh, viceprezidents, eh, tātad, eh, sākt to ziņojumu. Ar nacionāliem parlamentiem jau bijušas diskusijas, arī viņiem ir savi, savi priekšlikumi, kas ir iestrādāti. Būtu pateicīgs, ja jūs maksimāli drīz iesniegtu savus priekšlikumus, attiecīgi mēs tos varētu ņemt šeit vērā. Tā kā mums nav daudz laika mūsu rīcībā tagad, tad varbūt 26. datumā to varam apspriest vēlreiz lai gan grūtīm termiņš ir 27. nevis 27. janvārs. To es vēl neesmu pārnācis ar sekretariātu, bet gan cerams, ka sekretariāta kolēģi nebūs pārlaik dusmīgi, ja mēs tā to tagad viņu paredzēsim. Tā kā pēc, arī pēc šīm diskusijām ar kolēģiem būs iespēja vēl tur, tur pārnāt šo iesniegšanas termiņu, termiņiem. Nu, iesākumā tur īsi ir um, iezīmēta pateicēt ģeopolitiskā un drošības situācija, kādi vērojam Eiropā un pasaulē. Un tad ir tās četras prioritātes izceltas. Pirmkārt, jāstiprina mūsu spējas efektīvi un kopēji reaģēt uz eh, starptautiskiem notikumiem. Un es arī iekšējās darba metodas, visas eh, struktūras jāuzlabo. Uh, Lisabonas līguma pavērtās eh, iespējas nav pietiekami izmantot šajā jomā. Iekšējās un ārējās politikas ir eh, jāpakaļ tā kopējā ārējā dimensija, un te ir eh, tiešāk jāsadarbojas, jārunāja par finanšu regulējumu, par finanšu instrumentu izmantošanu, te ir šāds tāds problēmas šai sakarā lai te būtu jāvienkāršo un jāpadara elastīgāks. Nu, tāpat vēlamies diskutēt par sadarbību aizsardzības sektorā. Nu, te būs atsevišķi specifisks ziņojums detalizēts, kas tiks iesniegts drošības komitejā. Bet, nu, nepieciešams nodrošināt politikas koherenci, un tāpēc arī šeit attiecīgi aspekti tiek skatīti. Otkārt, ir svarīgi norādīt, ka Eiropas politiskajā kārtībā ir droši vien tiesiskā kārtība. Es tiešām mēs runājam par austrumu partneru attiecībām. Teritoriālā integritāte, suverenitātes princips, cilvēktiesību jautājumi, pamata tiesību jautājumi, nu tas viss ir jānodrošina mums. Un, ja, jā, jāatrod gan politisks, gan praktisks eh, atbalsts eh, šo ideju izplatībai austrumus. Treškārt, attīstība eh, dienvidos, arī tur stabilitāte un drošība ir jāsaknē jāņem vērā. Jā, jāmodernizē politiskā un ekonomiskā sistēma. Ja tur mēs varam nest savu svarīgu pienesumu. Lai beigtos uh, militārie konflikti šajā reģionā. Nu, kādā veidā, nu, Tur jāstrādā kopā ar reģionāliem partneriem, ar starptautiskiem partneriem, lai panāktu šo mērķi. Un vispēcot, eh, pēdējais jautājums par to, kā tad mēs um, globālā līmenī stiprinām starpības eh, mūsu partneriem, piemēram, ASV un NATO. Te ir daudz atvērti jautājumi, bet tie ir svarīgi jautājumi, tie jāregulē. Tāpat kā Ķīna un Krievija tur daudz nedodēt jautājumu. Protams, no vienas puses jāievēro cilvēktiesības un pamatiesības, no otras puses jāmeklē veids, kā sadarboties ar šīm, šīm valstīm, lai uzlabotu dialogu, lai attiecīgi mēs kopējiem spēkiem uzņemtos atbildību par eh, globālu mieru un stabilitātes eh, nodrošināšanu. Nu, ceru, ka šāda eh, pieeja jums būs pieejama. Nu, priecāšos, ka mums būs iespēja saturiski par to nedaudz tuvāk parunāt un uh, uzstāstīt veidus, kā uzlabot šo ziņojumu. Un uh, ar jūsu pienesumu palīdzību gan jau tas arī izdosies. Paldies! Paldies! Lezings kundze. Jā, paldies kā, kā jau citos ziņojumos, tad arī par šo varu sacīt, ka atsevišķās daļās um, esmu pietiekami pozitīva. Piemēram, attiecībā uz pieeju, ka referents prasa reformas ES migrācijas politikā un norāda uz patiesajām uh, patiesiem cēloņiem migrācijai, kas būtu jāapkaro, prasa pārtraukt šādu starpnieku karu. Tāpat ar sarunā par Krieviju, Ķīnu un Persijas līču valstīm ir daudz pozitīvas lietas. Kas attiecas uz drošības politikas vides pasliktināšanos Eiropas Savienībā, mūsuprāt, tas ir jautājums starp cēloņiem un sekām. Ziņojumā tiek rakstīts, ka Eiropas Savienība vēl ļoti tālu no tā, lai izsmeltu savus iespējas. Es teiktu, ka drīzāk Eiropas Savienība ir izsmēlus lielu daļu no savām iespējām. Jautājums ir, kāda tam ir bijusi ietekme. Varu konstatēt, ka rezultātā bieži vien daudz kas ir sliktāk izdarīts nekā labāk. Piemēram, potenciāls tirzniecības politikā, ekonomikas politikā, Brokungs jūs jau pats norādījāt, dienvidu partnerību Tāpat arī ietekme uz ekonomiku dien, dienvidu partnerības valstīm ir negatīva. Tirdzniecības bilance šajās valstīs ir praktiski sabrukus, un tas radīs destabilizāciju. Vispirms ekonomiski, pēc tam arī politiski un arī saistībā ar drošības aspektiem. Tā kā šeit nav runa tikai un vienīgi par tādu kvantitatīvu izmaiņu esamību, visu iespēju izsmelšanu, bet gan arī par šo iespēju politisku piemērošanu. Un tur mums ir pasliktinājums. Tāds pats pasliktinājums ir jūsu pieminēta daudzu politiku pakļaušana ārpolitikai un zem drošības politikas palikt to visu, uh, Šeit ir viena lieta, ko es tomēr vēlos vēl īpaši izcelt. Tā ir konkrēta lieta, konkrēts jautājums. Tur, kur runa par prasībām vienkāršot pārvaldības izdevumus delegācijas vadītājiem, kas pakļaut ēdē. Jums ir tikai divas minūtes, jūs esat ievērojami pārsniegus laiku. Jā, par šo pabeigšu vēl. Par budžeta kontroli joprojām ir daudz problēmas, kur budžeta jomā ir vēl pietiekam labas iespējas parlamentam, ņemot vērā to, ka RD šajā jomā uh, Nu, šeit es nevaru vairs detalizētāk pārunāt šos jautājumus, mēs jau pagājušajā nedēļā diskutējām par tiem parlamentā. Es liktu lielāku spiedienu uz Turciju, kas šajā ziņojumā ļoti maz tiek piezīmēta. Kopsavilkumā varu konstatēt, ka mums būs par šo ziņojumu atšķirīgs eh, mazākumu ziņojums. Priekšsarētājs. Nauda jaus jautājums joprojām ir komisijai, ne jau ārvariem darbības dienestam lemjams. Paldies tālāk, Kukankungs. Paldies. Eh, Dažreiz komentāri. Nav nevainas ziņojumam sekoties jautājumam, to nedaudz varbūt vajadzētu pagrozīt, bet uh, eh, Goldmans ir tiešām ļoti svarīgs dokuments. Un es sevišķi vēlējos paust savu pilnīgu atbalstu tai filozofijai, tai domai un pamatu uzstādījumus, ko balstās ziņojums, proti, ka nu nevajadzētu pārlieku detaļās tagad iedziļināties, jā, pa valstīm, kas tur un kā. Tas ir jāsaka tāds vispārīgi rakstur, tāds sūtījums, dokuments, kurā būs uh, daži konkrēti secinājumi, kas kalpos kā, kā tādas vadlīnijas, uh, kā tāds pamats mūsu ārējās ar, uh, politikas veidošanai šajā svarīgajā jomā. Un aicinu tiešām arī panākt eh, lūk, to, lai šis, te, šī filozofija, šis gars eh, tiktu arī ieturēts. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es visnotaļ pozitīvi vērtēju jūsu pienesumu šo ziņojumu. Mēs vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi ir šajā stratēģijā pieminēt to, ka ir nepieciešama koordinācija, sadarbības starp eh, ārlietām. Uh, iekšlietām aizsardzības politiku, un tas viss jāskan arī ar energopolitiku. Tiek veidot eh, energo unija, energo savienība, un um, Šefkoviča kungs tikās ar Milau kungu no Gazprom, un viņš skaidri norādīja šo, šo, šos draudus. Krievija var eh, apdraudēt energo piegājušu drošību Eiropas Savienībā, un tāpēc ir pēdējais laiks skaidri pieminēt to, ka nepieciešams arī šo korelāciju sastapējo saskaņotību starp attiecīgiem jautājumiem jo tagad vēl ir vienības zīmes starp energopolitiku un drošības politikas savienībā. Dziękuję Panie Przewodniczący. To jest bardzo e, interesujące. Paldies, e, priekšsēdētāji. Ārkārtīgi mm, liela interese ieklausījos e, šajā pārskatā. Tas ir svarīgs ziņojums, tajā daudz interesanta doma un piezīme. Mūsu sadarbībā jālietās svarīgākais ir tas, Mums būtu konkrēti mērķi, lai mums būtu konkrēti stratēģija, kam mēs eh, kopīgi sakot. Nu, un šai sakarā vēlos vērst jūsu uzmanību uzlauko. Proti. Drošība, Eiropas drošība kā mērķis, eh, tagad eh, tiek izcelts šeit šis drošības dienvidu dimensiju uz dienvidu robežām bet tomēr mums vajadzētu arī definēt, kā tad ir mūsu kopējie mērķi, un kopējiem mērķiem būtu jābūt atbalstīt katras valsts neatkarīgumu, kas ir atdalīsies no Eiropas Savienības, eh, Padomu Savienības atvainojas. Nu, pirms kādiem 25 gadiem apmēsties, kā, kas notika. Daudzas no valstīm, kas pat labi šeit pārstāvētas, uh, Ehm, tad dalījās no padomu bloku, tajā vēl atradās padomu armija, un nu, pamestam tā tika izvesta, nu, esam uh, to kopējiem spēkiem izcīnījuši, un tas ir jāatcerās, un tas ir mēs no kopējā darba pamat tādiem elementiem arī. Esam diskutējuši par uh, eventuāli Eiropas Savienības uh, konstitūcija, kas sāk pārtaukt par Lisabonas līgumu. Un šeit no nu, drošības viedokļa tieši ir zināmas problēmas, nu kā tad ir šo kopējo mērķu sasniegšanu drošības un aizsardzības jomā. Es domāju, ka tas būtu jāuzrāda, ja, ka Lisabonas līguma iespējas nav pietiekami izmantotas, ka ir jāuzlabo sadarbība, jāintensificē sadarbība šajā jomā. jāstiprina mūsu valsts suverenitāte un neatkarība, un tas ir skaidrs jāsaka šajā dokumentā. Jo sevišķi tādēļ, ko mums atzinām kopējā kompetence, kā institūcija šajā sadarbībā, lai šo kooperāciju uzlabotu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, radi se o... Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Šis ir ļoti izsvērdziņojums daudz jau um, maigāks nekā um, e, ziņojums, e, kas tika skatīts sēdē komitejā, bet šajā ziņojumā pietrūks divu aspektu. Pirmkārt, terorismu jautājums nav pieminēts vispār, un ļoti īsi skatīts padoms un komisijas ziņojumos Savukārt, šobrīd tas ir aktuāls jautājums, tās ir briesmas, kas ir jāuzsver un ir jāuzsver arī tas, cik e, nozīmīgi ir labāka sadarbība un koordinācija starp ārējo un iekšējo drošību Eiropas Savienībā un visām struktūrām, kas par to atbild. Jo uh, Šī sadarbība līdz šim nav bijusi pietiekama. Pat eh, ne parlamenta komitejām ir pietiekama informācija par drošības jautājumus. Nākamā eh, aspekts ir sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem Eh, drošības politika visbiežāk ir Nacionālo parlamentu pārziņā, un tāpēc sadarbība ir ļoti nozīmīga. Eh, viens no būtiskiem pasākumiem ir konference pār uh, drošību, kaut kā ietvaros, un Šāda sadarbība starp Eiropas parlamentu nacionālajiem parlamentiem arī ir norādīta ziņojumā. Thank you, Chair. Uh, we would also like to... Paldies, priekšsēdētāji, arī mēs uzskatām to pār ļoti līdzsvarot ziņojumu un apsveicam šāda veida formātu bez pārāk detalizētas pieejas atsevišķām valstīm vai reģioniem, bet koncentrējoties uz kopīgajiem jautājumiem eh, drošības un ārpolitikas sakarā. Es gribu runāt par diviem jautājumiem. Mēs eh, gribētu vērst vērst jūsu uzmanību un ieteikt. skatīt vairāk cilvēku tiesību jautājumus, tos koncentrēt uh, ne tikai skatotos atsevišķi e, drošība, enerģijas politika, bet arī tirzniecība un attīstība, un mēs nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Thank you, Chairman. To my mind... Nākošais runātājs. Paldies, e, priekšsēdētāji. Manuprāt, šeit nav pie. E, nav pārāk konkrētas pieejas uh, atsevišķiem jautājumiem. Nav pietiekams uh, uzsvars likt uz to, kas notiek uh, Austrum Eiropā. Tāpat arī par korelāciju. Kāda var būt korelācija par šiem jautājumiem? Eh, ņemot eh, vērā Spānijas nedīgās darbības, eh, kuras norit ap Gibraltāru šaurumu. Nākošais runātājs Prēda. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos jūs apsveikt pār šo ziņojumu, kuru atbalsta Tautas partija. Es piekrītu tam, ko es acīs mūsu kolēģis Kūkans Un kā jau sacīju sākumā, ir jāpatur šāda veida formāts neieslīkstot detaļās. Tālāk vēlos pasvītrot to, kas nozīmīgi ir paturēt jūsu piedāvāto toni, kas ir no vienas puses asociācijas nolīguma nodarīgums tādām valstīm kā Ukraina un Moldova, ar eh, nodomu nākotnē tuvināties Eiropai, un no otras puses tas, ko jūs norādāt par attiecībām ar savienotajām valstīm. Domāju, ka jāpaliek ir pie jūsu piedāvātā, piedāvātās filozofijas, eh, un jādod mūsu e, e, nevajadzētu dot eh, iespēju antiamerikāniskām noskaņām izpausties. Mums ir šobrīd nepieciešams atbalsts. Paldies! Well, certainly, uh, the report is, uh... Nākošais runātājs. Eh, ziņojums ir pamatīgs, labi uzrakstīts, un tā kā mūsums ir šobrīd ir vispārīga diskusija, tad eh, runājot par augstās pārstāvis darbu, to varētu sadalīt divās daļās. Viena no tām attiektos uz viņas pārņesošajām institūciju struktūrām, bet tajā pašā laikā un pat vēl svarīgāk viņai vai viņam ir jābūt starpniekam koordinācijas ziņā sadarbībā ar dalību valstīm. Un šitā ir vieta, kur augstā pārstāve var īstenot šo magnetizējošo lomu, kur vairākuma uh, viedokļi var izskanēt, eh, un turklāt viņa ir uh, ir pilnvars nāk klajā ar iniciatīvām, ņemot vērā Lisabonas līgumu, un tas būtu jāatspūkļo šajā, šajā ziņojumā. Tas jau tur ir iekļauts, bet būtu jāiekļau vēl vairāk un jāuzsver. Nākošais runātājs, paldies, priekšsēdētāji, arī es gribu pievienoties apsveikumu vārdiem, domāju, ka ziņojums ir labi strukturēts, ambiciozs un pilnīgs. Protams, nevar tajā iekļaut pilnīgu visu, bet ņemot vērā starptautiskās um, situācijas sarežģītumu un augstās pārstāvis uh, lomu, uh, domāju, ka šīs ziņojums varētu būt noderīgs augstai pārstāvēji, lai zinātu parlamenta viedokli. Es uzskatot, ka mm, ārpējā un drošības eh, politika ir ļoti svarīga un gribu runāt pār dažiem eh, paragrāfiem attiecībā uz savienotajām valstīm. Varbūt mums vajadzētu Libijas sakarā iekļaut atsauc uz ANO un Eh, Latīņa Amerikas sakarā mēs varētu arī iekļaut atsauci uz gaidāmo samītu. 35. Eh, punktā eh, terorismu sakarā ir atsauce uz Islām valsti un uh, Eh, terorismu. Tālāk 44. 45. paragrāfā ir eh, uz, eh, uzsvērta cīņa pret klimata pārmaiņām. Domāju, ka vairāk ir jāuzsver cīņas pret terorismu svarīgums. Paldies! Turklāt, papildus klimata pārmaiņām un uh, ieroču neizplatīšanas līgumu iekļaut atsauc arī uz terorismu. Es negribētu, lai tas paliek iekļauts tikai 35. paragrāfā runājot par islāmu valsti un džihada ekstrēmistiem. Thank you, Chairman. Paldies. Nākošais runātājs. Iepriekšējo gadu laikā mēs koncentrējām uzmanību uz to, ka ir jāveido kopīga enerģijas politika. Tas ir skaidrs. Skaidrs veistījums mums visiem. Mums ir jāmeklē arī praktiski un ne tikai teorētiski risinājumi, un mums ir Eh, jādomā par tiem izaicinājumiem, kas stāv mūsu priekšā. Bet priekšsēdētāji, es gribētu koncentrēties arī uz dezinformācijas un propagandas politiku. Ceturtdien mēs apstiprinājām rezolūciju par situāciju Ukrainā. Un citas starpā tās bija aicinājums komisāram Hānam Eh, divu mēnešu laikā sagatavot dokumentu. Manuprāt, tas notiek savlaicīgi, un mums ir jāatspoguļo rezolūcijā vajadzība pēc visaptverošākas un efektīvākas informācijas politikas. Drošības informācijas ziņā gribētu vērst uzmanību uz to, kā mēs varēsim šos jautājumus pievienot tur tuvākajā nākotnē. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu jūs apsveikt sagatavotā ziņojuma sakarā un papildus dažiem grozījumiem, ko esam sagatavojusi, vai mēs varētu uzsvērt vēl četrus punktus. Pirmkārt, cīņā pret terorismu. Manuprāt, draudi eh, eh, skar ne tikai vidējos austrums un Magrebu, bet arī Eiropu, un tas ir skaidri jānorāda, kā arī Līsahārs Āfriku. Otrais punkts, manuprāt, ļoti nozīmīgs ir Eiropas aizsardzības loma cīņā pret ieroču, narkotiku un cilvēku kontrabandu, kas arī stipri kopā. Treškārt, svarīgi būtu labāk pasvītrot saistību starp Eiropas aizsardzību un NATO. Eiropas aizsardzība ir viens no NATO pīlāriem, un tas ir ļoti nozīmīgs elements NATO var mūs aiz, eh, aizsargāt, bet mūsu pienākums ir aizsargāt arī citas NATO valstis, ja tās tiek pakļauts uzbrukumam. Un ceturtais elements ir pilnīgi noteikti jāpasvītro, kā jau to darīja augstā pārstāv, tas, ka jāstiprina aizsardzības līdzekļi visās Eiropas eh, valstīs un ne tikai jānodrošina viņa koordinācija. Gādas. Jā, dank, un... Jā, paldies, priekšsarētāji, arī no manas puses varu tikai piekrist eh, šim ziņojumu projektam. Saturiski man nav nekas piezīmējams, bet es ierosinātu mainīt struktūru, respektīvi pārietu no vispārīgā uz speciālos, tāpēc aicinātu sadaļu stiprināt par uz sādarbību eh, un, respektīvi, 37 līdz 41 punktu. Tos pārlikt agrāk, uzreiz aiz 22 punkta. Un mazliet pamainīt struktūru abiem punktiem saistībā ar dienvidu partnerību un otru virsrakstu. Tur vācu versijā esmaz rakstīts, politiskās un tiesiskās sistēmas Eiropas Savienībā saglabāšanu un stiprināšanu. Tas mazliet maldinoši ir, jo tur pārsvarā runāts par austrumu partnerību un Krieviju. Līdz ar to šo sadaļu stiprināt uh, dienvidu partnerību, tas tā var palikt, 3.2. līdz 3.6. Bet tad mums vajag apakšvirsrakstu tālāk izdarīt, apakšsadaļu izveidot par eh, jaunu sistēmu austrumu partnerību, 25. un 28. punkts, tātad dienvidī un austrumī vienlīdz svarīgi būtu, kā atsevišķi apakšsadaļas. Tālāk punkti, kas tieši skar Krieviju 28. līdz 31. ar atsevišķu virsrakstu Krievija, un tad tuvu ar to saistītais būtu iestāšanās perspektīvas. 23. punkts tas būtu. To tad varētu varbūt arī kā atsevišķu punktu izcelt. Lai varētu no tā saprast, ka pārējām no vispārīgām lietām uz konkrētājām. Tāda būtu man struktūrāla izmaiņa ierosinājuma. Paldies, priekšsarētājs. Paldies, Gālerkungs, ka jūs man sakomponējāt manu ziņojumu tagad. Bet mums eh, jārunāja vairāk par to, kāda es tam redzu loģiku. Gabriels kundze. Jūs kā pēdējā runāsiet. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad no savas puses gribu pateikties jums un uzteikt, manuprāt, jūsu ziņojumā. Konstatētājs ir pilnīgi pareizs. Gribu tagad um, norādīt vairākus institucionāla un funkcionāla raksturjautājumus. Pirmkārt par īpašo pārstāv, īpašiem pārstāvjiem. Uh, jūs uzskatāt, ka tie ir labāk jāie, jāintegrē. Es tam gribētu pievienot labāk viņu darba redzamību. Šodien dažādajiem pārstāvjiem ir ar jābūt lielāku redzamību un viņiem ir jābūt augstās pārstāvs labajai rokai. Es Eh, atbalstu jūs attiecībā uz fondu atbloķēšanu humāno krīžu gadījumā. Ņemot vērā lielo skaitu šādu krīžu, tas ļoti bieži ir politisko krīžu rezultāti. Vēl divi tematiski jautājumi. Kā jau kolēģis sacīs, gribētu, lai ziņojumā ir lielāka vieta piešķirt ciņai pret terorismu un radikalizāciju. Domāju, ka ir jāstiprina mūsu partneri attiecības ar dienvidu partneriem, bet krīzes apjoms parāda to, ka ir jāiet vēl tālāk un tāpēc, manuprāt, cieša sadarbība ar reģionālajām organizācijām tādām kā eh, Āfrikas Savienība, Ālāgu Rīga, Arābu Līga, Rietumāfrikas Valsts Savienība ir nozīmīgas un mums ir jāveido kopīga stratēģija cīņai pret terorismu. Tālāk runājot par cīņu pret reliģisko radikalizāciju, mums ir jāuzklausa tādas partnervalstis kā Māroka, kas jau ir veikušas pasākums, kādus mēs varētu arī iestrādāt savā darbā. Un visbeidzot gribētu uzsvērt saskaņu starp iekšējo un ārpolitiku. Un, manuprāt, svarīgi būtu izveidot patiesu migrācijas diplomātiju. Šis jautājums nodarbina ne tikai mūsu, bet arī trešās valstis, un, manuprāt, migrācijas politikas iestrādā dažādās ārpolitikas sadaļās mums palīdzētu vieglāk risināt eh, nelegālās migrācijas jautājumus, kā arī dot iespēju labāk izmantot legālās migrācijas iespējas, kā arī domāju, ka šajā sakarā jāstiprina sadarbība ar trešajām valstīm, un mums ir risināmi daudzi globāli izaicinājumi. Paldies! Havid kungs, es atvainojos, ka iepriekš nepieteicos, es varu atbalstīt kolēģi Paško sacīto ļoti spēcīgi sagatavos tekstu. Liels paldies, ka sagatavojāt un iesniedzat mums to, šeit ir ļoti daudz kas, kur varam piekrist. Aizsardzībai ļoti svarīgi jomu, struktūrālai sadarbībai, proaktīvākā CFSP politika, tāpat arī Eiropas Savienības perspektīvā austrumu partnerībai, Moldovas, Gruzijas un Ukrainas atbalstīšana un eh, līdzīgi labi sagatavots teksts par eh, nepieciešamību pēc pozitīvu dialogu ar Krieviju, ļoti laba sadaļa par sankcijām. Es domāju, tur mēs varēsim vienoties, uzsverot, cik svarīgi ir reģionāli dalībnieki attiecībā uz dienvidu kaimiņu valstīm. 11. punkts par turpmākām uh, reformām Eiropas ārējā darbības dienestā, nu tur es nezinu, ir jāpadomā, cik tālu mēs varam e, iet šobrīd to īstenošanā, cik labi viņi var veikt savu darbu pašlaik. Un 12. punkts, tur es nepiekrītu. Es uzskatu, ka pārāk maz dalībnieku delegācijās ir e, e, ārējā darbības dienas darbinieku un pārāk daudz ir komisijas darbinieku. Tas ir par 12. punktu. Citi punkti, sestais punkts, piemēram, par resursu apvienošanu. Tur var dažādi interpretēt, kā mēs to dzirdējam no citiem, tur to vajadzētu pārskatīt. Bet kopumā idejas atbalstu. Mogherīnī kundze, manuprāt, ir pietiekami skaidri izteikusies par parlamentāro dimensiju saistībā ar strateģisko pārskatīšanu kopējai ārlietu un drošības politikai. 18. punktu par neregulāro migrāciju. Tur, tur vajadzētu izcelt to, ka runāja par legālo migrāciju. 2021. mums par energoapgādes drošību svarīgi ir uh, likt uzsvaru uz uh, diplomātiju. Tur šobrīd pietrūkstas. It īpaši ņemot vērā notikumus šogad. Tāpat arī par Rietumu, Balkāniem un Turciju vajadzētu runāt. 37. punktā nedomāju, ka transatlantiskajām attiecībām vajadzētu tikt raksturotām tikai ar tētipu. Es neesmu pret atsaucu uz tētipu, bet tam tur būtu jārunā plašāk. Tāpat arī sadaļa par globālu pieeju, kas balstur uz noteikumiem, tur vajadzētu īpaši izcelt cilvēktiesību aspektu. Bet esmu pārliecināts, ka mēs eh, sagatavosim kopīgi ļoti konstruktīvu tekstu un kopīgi pozitīvi var novērtēt šo dokumentu. Priekšsarētājs paldies! Pēc notikumiem pēdējās dienās terorismu jautājums, protams, ir nepieciešams vēl prominentāk šeit atspoguļot. Iespējams, ir nepieciešams e, pastiprināt e, šo jautājumu. Ar nepacietību gaidu jūsu grozījumus. Jautājumu, kas saistīti ar Eiropas aizsardzību, es jau sacīju. Apaškomitejai būs savs ziņojums vēl, es tāpēc nevēlējos visu pats uzņemties. Gaidu jūsu grozījumu pieteikums, priekšlikumus esmu pārliecināts, ka kopīgi sagatavosim līdzsvarot risinājumu un tad attiecīgi sagatavosim kopīgu pozīciju. Adara Marija kundze, runājot par kontrabandu, ieroču, narkotiku kontrabandu, līdzīgiem jautājumiem. Tā kā, protams, tam ir zināms saistībā ar terorismu apkarošanu. Tāpēc mums vajadzētu nodarboties ar šo jautājumu. Es būtu pateicīgs, ja jūs neatliktu savus grozījumus uz pēdējo brīdi, lai es varētu arī ļoti ātri uh, atbildēt ar kompromisu priekšlikumiem. Un vai tur, kur nepieciešams, vēst sarunas ar jums, lai mēs varētu nonākt pie tāda kopīgi laba sagatavot tekstu. Paldies visiem! Tad mums nevajadzēs debats 26. datumā, manuprāt. Es tad gaidīšu jūs grozījums. Un pēc tam runāsim. Tagad ministrs jau ir ieradies. Šī sadaļa būs aiz slēgtām durvīm. Pirmā daļa nē. Otrā daļa būs aiz slēgtām durvīm, labos jau priekšsarētājs. Krievijas vēstniecības pārstāvjiem būs uz otro daļu jādodas projām. Un šis nav joks. Mums bija tikšanās ar Mogherini kundzu aiz slēgtām durvīm pirms Ziemassvētkiem, un starp ārējā darbības uh, dienesta darbiniekiem pa vidu sēdēja Krievijas vēstniecības darbinieks, un tas nav nekāds joks.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 Liebe Freunde, wir. Dargie draugi. Außenministers der Ratspräsidentschaft. Tad eh, mums ir viedokļa apmaiņa ar ārlietu ministru Latvijas, tātad par kaimiņu attiecību politiku un otrkārt arī ziņojums Mogherīnī kundzei eh, par to, kas notiek šodien padomē. Otrā daļa šodien sanāksmē būs aizslēgtām durvīm. Ministra kungs, lūdzu, vārds jums. Sandra, cik es saprotu, ir jūsu fane. Please, the floor is yours. Well, <clears throat> thank you very much, Mr. Paldies, priekšsarētāji. Man tiešām prieks būt šeit šodien ārlietu komitejā Eiropas parlamentā. Ar nepacietību sagaidu mūsu ciešu sadarbību ar šo komiteju un parlamentu kopumā. Mūsu prezidentūras ietvaros augstu vērtē Eiropas parlamenta lomu, veidojot Eiropas Savienības ārlietu politiku. Priekšsēdētājkungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, man, man ir prieks šodien būt šeit, apspriest Eiropas Savienības uh, konkrēti Latvijas prezidentūras prioritātes. Viens no tematiem mūsu prezidentūrā ir iesaistīta Eiropa. Tāpat arī konkurētspējīga Eiropa un digitāla Eiropa. Apsveidīsim to, kā mēs tieši sadarbosimies ar ārējās darbības dienestu un augsto pārstāvu Federiku Mogherini darbā pie Eiropas Savienības globālajām ambīcijām. Konkrēt runāšu par paplašanāšanu. Tas ir temats, kas ir centrāls temats Eiropas Savienības ārēja politikai, un to es arī personīgi atbalstu. Man valsts tikai pirms desmit gadiem pievienojas Eiropas Savienībai. Un desmit gadus vēlāk neviens nevar apstrīdēt ieguvumus no dalības Eiropas Savienībā un smago darbu, kas bija nepieciešams, lai to sasniegtu. Latvija ir dabīga atvērtības aizstāve Eiropas Savienības paplašanāšanas un kaimiņā cīcību politika jomā. Bet pirms apspriest eh, paplašanāšanu es sākšu ar citu jautājumu, mazāk pozitīvu. Tas satriec mūsu, mūsu Eiropas atvērtības sirdī. Šodien sanāksim notiek ļoti drūmos startautisku notikumu fonā. Godātie deputāti uzbrukumu Parīzē bija eh, barbariski vardarbības akti. Gan brutāli nogalinot nevainīgs cilvēks, gan arī atklātā uzbrukumā vārdu brīvībai pasākumi, vai drīzāk notikumi satricināja gan Parīzi, gan Franciju. Un tas atbalsojas visā kontinentā. Bet tie ir mūs arī apvienojuši, aizstāvot mūsu vērtības un brīvības. Tā vietā, lai šķirtu mūs, tie mūs apvieno. Demonstrācija Parīzē un visā Eiropā, kur priekšgalā bija pasaules līderi, bija nepieredzēts vienotības un apņēmības apkarot terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu paraugs. Es ceru, ka tas eh, pārvērtīsies arī par vienprātību padomē un starp iestādēm. Mums ir jādara vairāk, lai cīnītos ar terorismu mūsu sabiedrībā. Beļģijas eh, iestādes novērsa teroristisku uzbrukumu plānošanu pagājušo nedēļā. Tas parāda, ka mums ir nepārtraukti jāstrādā pie šī jautājuma. Ir nepieciešams uzsvērt arī iekšējās drošības un izlūkdatu svarīgumu, kas ir dalību valstu kompetencē. Savus prezidentūras ietvaros mēs atbalstīsim dalību valstu pūles uzlabot pretterorismu sadarbību un koordinēšanu. Tas ietver arī esošo instrumentu labāku izmantošanu, pretterorismu un ārvalstu kaujinieku stratēģijas. Kā to sacīja arī Parīzē 11. janvārī, ir svarīgi uzlabot sadarbības ar tiesību sargojušajām iestādēm un arī darbu pie ES ārējām rob, robežām. Tāpat arī pasažieru datu reģistra jautājums, protams, ievērojot pilnīgi datu aizsardzību. Ir nepieciešams eh, labāk kontaktēt ar eh, avota valstīm, tranzītu valstīm un mērķa valstīm tuvojos austrumos un Ziemeļā Afrikā, tā skaitā eh, strādājot pret radikalizāciju un terorismu finansēšanu, iesaistot eh, islama kopienas Eiropā. Mums tāpat arī jāpaļaujas uz saviem starptautiskajiem sadarbības partneriem ASV, Kanāda, Austrālija un arī mūsu politiskais dialogs ar trešajām valstīm jāuzsver pretterorismu jautājumu. Eiropas komisija uh, drīz eh, prezentēs jaunu iekšējās drošības stratēģiju. Mēs ar nepacietību gaidām šos priešlikumus kā daļu no pretterorismu paketes. Varētu deputāti, tagad pievērsīsimies paplašināšanas jautājumam, uz ko koncentrēja šī komiteja, un tā ir arī daļa no mūsu prezidentūras programmas pīlāra iesaistītā Eiropa. Tuvāko sešu mēnešu laikā Mēs plānojam pavirzīt uz priekšu sarunas, kur vien iespējams. Tas gan nebūs viegli. Mēs atzīstam to, cik politiski sensitīvi ir daudzi jautājumi dalību valstīs, tāpat arī reformu izaicinājums. Bet mums ir arī jāatzīst, ka paplašināšana ir bijusi Eiropas Savienības efektīvākais ārlietu instruments. Paplašināšana palielina mieru un stabilitāti kaimiņu valstīs un palīdz veidot arī labklājību Eiropā un palielina Eiropas Savienības lomu pasaulē. Izveicot ES dalību ir kā iniciatīva, kā stimuls politiskajām un ekonomiskām reformām un pārveidējumiem sabiedrībā. Tādas vismaz bija Latvijas un citu Baltijas valsts gadījumā 90. gados. Paplašanāšana nes uz āru arī mūsu vērtības un standartus. Vairāk valstis uh, pievienojas, jo vairāk vēlas vēl to darīt. Protams, tas jābalsta uz sasniegto un nosacījumiem, tāpat arī to, tā mācībām, ko guvām no iepriekšējām paplašināšanām. Valsts tiek vērtēts katra atsevišķi. Tas, kuras, tās, kuras ātrāk veic reformas, arī progresē ātrāk. Jāizpild Kopenhāgens kriteriji un arī Eiropas Savienības standarti e, tiesiskuma, ekonomiskās pārvaldības un uh, valsts pārvaldes jomā. Protams, ka reformas nav vieglas. Mēs esam uzstādījuši latiņu augstu, bet mēs vēlamies izplatīt mūsu vērtības, nevis atšķēdīt tās, dalīties mūsu veiksmē, nevis ierobežot to un stiprināt savienību. Bet mums jābūt arī konsekventiem. Tas nozīmē, ka ir, ir jāatbalsta sasniegtais progress, kad tas ir pelnīti. Līdz ar to mēs vēlamies virzīt uz priekšu arī sarunās par paplašināšanos. Esam sasnieguši progresu sarunās ar Serbiju un cerams, ka varēsim atvērt jau mūsu prezidentūras laikā pirmās sarunas atdaļas. Tas būs gan atkarīgs arī no politiskās grības Belgradā, taustām progresa tiesiskuma jomā un, protams, arī to, kāda rezultāta tiks panākti augstlīmeņa sarunās ar Prištinu. Pakāpeniski normalizēties attiecībām tam vajadzētu arī ļaut eh, labāk eh, situāciju panākt sarunās ar stabilizācijas un asociācijas līgumu ar Kosovu, ko mēs ceram parakstīt 15. gada pirmajā pusē. Līdzīga situācija ir arī eh, sarunās ar Melnkalni, kur mēs plānojam atvērt jaunas sadaļas. Mēs atzinīgi vērtējam Melnkalnas vēlēšanos virzīties uz integrāciju Eiropas Savienībā un progresu, kas jau šobrīd ir sasniegts, bet ir vairāk jāstrādā pie tiesiskuma un pie pamatiesību ievērošanas. Uh, Eh, tāpat arī sarunas ar Ankaru. Turcija ir mūsu strateģiskais partners, ar kur mums ir kopīgs intereses un kopīgi izaicinājumi. Kaut arī pašreizējā politiskais konteksts nav varbūt īpaši labvēlīgs, mēs uzskatām, ka iestāšanās sarunas joprojām ir labākais ietvars Eiropas Savienības un Turcijas attiecībām un mehānisms, kas veicina reformas. Tomēr mēs aicinām Turciju skaidri demonstrēt savu pie, pieslēgšanos Eiropas Savienības vērtībām Nav vienprātības par eh, iestāšanas eh, sarunām ar bijušo Dienaslāvu Maķedonijas republiku. Padoms secinājumu pagājušā gada decembrī paturēja arī iespēju mainīt e, nostāju šajā jautājumā 15. gadā. Pozitīvs signāls no Eiropas Savienība būtu kā iedrošinājums bijušai um, e, Dienaslāvu Maķedonijas republikai un visam reģionam kopumā. Tomēr ir svarīgi, lai šī valsts demonstrētu politisko vēlmi un turpinātu īstenot reformas. Kandidāta status piešķiršana Albānijai pagājušā gadā bija nopelnīta, un tas bija kā atzinums par smagi paveikto darbu virzoties uz Eiropas Savienību. Mēs atzinīgi vērtējam šo progresu, un tagad ir nepieciešams atrisināt vairākus e, izaicinājumus, pirms varam sākt e, sarunas. Esam nobažījušies par e, šobrīd strupceļu, kas ir Bosnijas Hercegovinas jautājumā, un ceram, ka tas drīz tiks atrisināts ar jauno pieeju. Esmu realistiski apzinājos arī, kāda ir šķēršļi, un esmu pārliecināts, ka savas prezidentūras ietveros mēs varēsim pavirzīties priekš sarunās ar kandidātu valstīm un arī attiecībā stabilizācijas un asociācijas procesā ar Rietumbalkanu valstīm. Dāmas un kungu, ļaujiet man pievērsties arī jautājumiem, kas vēl ir jūsu komitejas kompetence Eiropas Savienības un Šveicas attiecības. Šveica ir mūsu sadarbības partneris, ļoti nozīmīgs, un mums jāturpina sarunas sagaidot referendumu rezultātus Šveicē, mēs arī labi apzināmies, ka brīva eh, pilsoņu pārvietošanās ir neatņemama sastāvdaļa mūsu pilsoņu tiesībām, un šīs četras brīvības eh, nav apspriežamas. Mēs esam gatavi apspriest ar Šveici jautājums, kas saistīts ar šī līguma darbību. Goratē deputāti, paplašināšana ir tikai viena no prioritātēm sadaļā iesaistīta Eiropa. Mēs vēlamies arī eh, veicināt eh, savus prezidentūras ietvarus to, ka Eiropa iesaistas plašākos jautājumos. Tas, protams, iekļauj arī mieru procesu nodrošināšanu, stabilitāti, kaimiņu attiecības un kaimiņu valstīs, tīpaši Ukrainā, Lībijā un Sīrijā. Mēs atbalstīsim uh, Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskatīšanu, organizēsim Austrum partnerības samitu Rīgā maijā un turpināsim darbu pie migrācijas. Tāpat arī eh, Vidusāzija, kur mēs atbalstīsim Eiropas Savienības Vidusāzijas stratēģijas pārskatīšanu. Mums uh, cerams, tas ir sasniegts eh, progress sar, sarunās ar Kanādu, Japānu, Vietnamu un ASV. Man tiešām prieks būt šeit un labprāt atbildšu uz jūsu jautājumiem. Sāksim ar Fredas kungu. Paldies priekšsādātājiem. Ministra kungs. Paldies, ka esat šodien mūsu komitejā, lai izklāstītu Latvijas prezidentūras prioritātes. Tas izskan un sasaucas ar jūsu premjeres eh, prezentāciju plenārsēdē, un es jūs apsveicu sakarā ar jūsu visai ambiciozajiem mērķiem. Un neraugoties uz to, kā jūsu sacītais uh, ir eh, sacītais notiek terorisma uzbrukuma ēnā, un tā kā jūs runājāt par Bosniju Hercegovinu, par kuru esmu referents, mēs tikko runājām par e, eh, progresu ziņojumiem par Bosniju Hercegovinu, Serbiju, Kosovu. Bosnija sāks sarunu sākošie mēnesi, un vai jūs domājat, ka būs ievērojams progress jūsu prezidentūras laikā? vai tomēr jūsuprāt šī gada sešos mēnešos tā būs vairāk kā koordinācija pār starp no vienas puses jaunizveidotajām lēmēju iestādēm un Eiropas Savienību, ņemot vērā iniciatīvas, kādas šobrīd notiek, un tiks atrast līdzekļi, lai to varētu <clears throat> to konkretizēt. Vai jūs eh, uzskatāt, ka šie līdzekļi jūsu prezidentūras laikā varētu tikt rasti? Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais ministra kungs, sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā un vēlu, lai mūsu valsts prezidentūra būtu veiksmīgā. Man ir tāds jautājums, kā jūs zināt, Iepriekšējā piekdienā Latvijas valsts valodas centrs aicināja Latvijas iedzīvotājus visus runāt tikai latviešu valodā. Visdrīzāk šis iekšpolitiskais paziņojums tika vērsts uz Latvijas iekšlietām, nevis uz ārpolitiku. Bet tomēr es gribētu dzirdēt jūsu skaidrojumu, kā tādas un līdzīgas iekšpolitiskas iezīmes saskaņojas ar Latvijas ārpolitikas eh, Latvijas prezidentūras prioritātēm. Piemēram, mēs zinām, ka Latvija un ne tikai Latvija, visa Eiropas Savienībā tradicionāli gadsimtiem dzīvoja vairākas nacionālas minoritātes, tā skaitā no valstīm, kuras piedalās eh, Austrum partnerības eh, programmā Armēnija, Grūzija, Ukrainā, neapšaubami, Baltkrievijā. Un kā jūs, kā prezidējušās valsts ārlietu ministrs, varētu un ko jūs varētu izcinot attiecībā uz nacionālajām minoritātēm Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you, Chair, Minister. Paldies, priekšsēdā ministra kungs, um, sirsnīgi sveicu jūs šajā komitejā. Novēlu jums visu to labāko. Novēlu nu, jūs prezentūrētos labākos panākumus. Nu, ļaujiet man uh, uzdot vienu pavisam īstu jautājumu. Ir tāds interesants institūcijas, kas um, ir izvietotas tātad strādā Latvijā, Rīgā. Un ar viens no tām pārliecību mēs uh, saņemam ziņojumu par NATO parlamentārās asamblejas uh, ziņojumu par Krievijas iespējamo Tātad eh, šeit ietekme un attieksme, un nu, es runāju šeit par propagandas jautājumu. Par Krievijas federācijas izvērsto agresīvo propagandu. Tātad, kas ir vērsta pret rietumiem. Nu, kā jūs um, varētu izmantot jūsu rīcībā esošo ekspertu, šo centru, tātad zināšanas, lai mēģinātu neutralizēt šādu veidu centienus, kas vērsta pret Eiropas Savienību un uh, citiem rietumu partneriem? Paldies! Thank you, Chair. I would like to ask. Paldies, valsts eh, ministriem, lūk šādi jautājumi. Minskas eh, vienošanās, nu tā nav īsti īstenota, līdz ar to nevar runāt par eh, tādu īstu pamieru austrumu Ukrainā. Nu, ko tagad atstāties darīt savas prezidentūras laikā, lai panāktu to, ka Minskas vienošanās tiešām tiek ievērota? Paldies, priekšsēdētāj. Ministra kungs, es arī jūs apsveicu šeit ārlietu komitejā uh, un uh, novēlu, lai Latvijas prezidentūra mums kopīgā pūlēm izdotos, īpaši es to novēlu attiecībā uz pasažieru datu reģistru, lai mēs beidzot uh, vienotos un varētu to pieņemt. Es gribētu jums vaicāt par austrumu partnerību, jo šobrīd e, um, austrumu partnerībā No sešām valstīm, trim valstīm ir asociācijas līgums ar Eiropas Savienību. Tātad tās atrodas kvalitatīvi augstākā attiecību e, stadijā. Savukārt divām citām ir e, ciešas saites ar muitas savienību. Un visbeidzot, viena valsts, Azerbaidžāna, ja es varu tādu terminu lietot, atrodas neitrālā e, stāvoklī. E, Ko jūs sagaidiet no Rīgas samita bez praktiskiem lēmumiem attiecībā uz vīzu liberalizāciju, bet kādu institucionālu um, formu tālākajai austrumu partnerības at attīstībai jūs vēlētos sasniegt um, Rīgas samita laikā, vienojoties dalību valstu līderiem ar austrumu partnerības uh, vadītājiem? Paldies! Thank you very much, no, so, um... Paldies, un es arī sirsnīgi sveicu ministru kungu šeit. Eh, jūs eh, šeit ienākot redzējāt, kā es tur, tur eh, gatavojos kopā ar koordinatoriem tur, tur un, un nu, ceru, ka mums būs tiešām laba sadarbība. Viennozīmīgi atbalstu to, ko jūs sacījāt ievadā, ievadā par antiterorismu, par izaicinājumiem, ar kādiem saskaramies tagad. Nu, gadās jā, debatēs nevajadzētu aizmirst to, ka mums ir nepieciešama tāda preventīva pieeja, bet nevajadzētu aizmirst par cilvēktiesībām. Mums uz pleciem gūst liela atbildība arī par uh, tātad ārējās, ārējās un iekšējās politikas saskaņošanu, uz reakcijas saskaņošanu. Nu, un uh, novēl jums visu to labāko šajā darbā. Atbalstīt to, ko jūs sacījāt par, uh, par Krievijas jautājumu. Protams, ir jāuzlabo attiecības ar Krieviju, mēs redzam, šāds iespējas ir. Iespējams uzlabot dialogu, bet eh, mēs katrā ziņā nevēlētos eh, nekādā veidā ignorēt eh, starptautisko tiesību pārkāpumus no Krievijas puses. Nu, tas ir tāds divādi rakstura izaicinājums, kas mums jāiztena Eiropas vārdā, jo sevišķi tādēļ, ka ir šī krīze Ukrainā. Nu, Krievijas loma attiecībās ar Sīriju arī ir ārkārtīgi svarīga, jāņem vērā. Ja Krievijas arī mūsu starptautisks eh, partneris. Divi jautājumi. Jūs eh, pretendūras pārstāvs no vienas puses, bet jūsu nacionāla loma tā teikt arī ir svarīga. Eiropā kopumā. Un ņemot vērā jūsu personīgos viedokļus, atbilstot tātad eh, cilvēks partneru attiecības un geju un lesbiešu tiesības, tas ir viss Latvijā, bet vispār Eiropā kopumā. Nu, es dzirdēju zināmas bāžas, dažas. Um, Mm, valsts un arī dažas partijas ir, ir tātad uh, paudušas tādu jautājumu, vai jūs būsiet spējīgs pietiekami efektīvi sekmēt uh, geju un lesbiešu uh, tiesību aizsardzību Eiropā, mēs esam tajā atbalstījušai sakarā. Un vispēcot, valsts valodas jautājums Latvijā. Nu, pat šodien dzirdējām, jā, ka, ka bija šāds aicinājums un politiķi dod um, intervijas ar mēdījiem un, un, un citviet tikai latviski, vai tas tiešām sūta pareizo vēstījumu par plurālismu un, un minoritāšu tiesību ievērošanu, ne tikai jūsu valsts vārdā, bet mūsu visu vārdā, jo sevišķi, vai tas nesūta tādu dīvainu politisku signālu Krievijai. Lūk, vēlamies saņemt kādu mierinājumu, mierinošu vārdu no jūsu puses arī šajā jautājumā. Paldies! Hvala lijepa. Eh, gospod minister. Paldies. Eh. Un nu, sirsnīgi sveicu jūs eh, šeit mūsu vidū. Vairākus gadus es biju Slovenijas pirmais vēstnieks Latvijā. Tā kā prieks jūs arī no šā viedokļa sveikt. Šodien mēs runājam par uh, kandidātu valstu progresu, pirms jūs iedāties, atspēdām vairāk dalību valstu, kandidātu valstu progresu ceļot Eiropas Savienību, un es esmu pastāvīgais uh, referents. Um, Maķedonijas bijušās tātad Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas eh, um, sadarbības jautājumā. Un ja mēs runājam par šo valsti, nu mēs, eh, mana valsts ir atzinusi Maķedonijas un šī nosakuma kā Maķedonija. Nu, jūs pārādzinām skepsi attiecībā uz uh, sarunu gaitu ar Maķedonijas eh, republiku, un eh, nu, šeit es jūsu viedoklim eh, atļaušos nepiekrist. Nu, visiem iestāšanās kandidātiem. Maķedonija, manuprāt, ir visvairāk un vislabāk arī mm, mm, pildījusi mm, iestāšanās kritērijas. Un, um, nu, problēmas pastāv šo nelaimīgo, šo neracionālo strīdu ar vienu no kaimiņu valstīm par nosaukumu un tā. Un, un arī eh, savā ziņojumā es ierosinu, cik vien iespējams, eh, sekmēt uh, sarunu gaitu ar uh, Maķedonijas republiku un uh, es ceru, ka padome no savas puses uh, šo te obstrukcionismu, šos šķēršļus uh, sarunās spēs kaut kā novērst. Un atsākot sarunas būtu jārisina arī atvērtie jautājumi, bet tā skaitā arī nosaukuma jautājums, Maķedonijas republikas oficiālais nosaukums. Un vēlos apelēt šeit pie jums, lai jūs arī uzņemtos aktīvu lomu šajā jautājumā un sakmēt šī jautājuma virzīšanu. Jo šī valsts lielā mērā var ietekmēt reģionu stabilitāti. Un tad otrs jautājums. Vai jūs, kā, kā Eiropas um, Savienības eh, ārpolitikas viens no vadītājiem nākamajā pusgadā varētu garantēt, nodrošināt, ka Eiropas Savienība attiecībā uz valstīm, kurās netiek respektētas cilvēktiesības, eh, izmantotu visus iespējamos uh, līdzekļus, lai šos pārkāpumus novērstu. Šeit esam par Māroku, par Izrēlu, par Turciju un daudzām citām valstīm. Paldies! Paldies, eh, kolēģi un kolēģis! Nu, divās daļās varbūt uh, sadalīsim tā šī, šīs tātad uh, diskusijas. Viens tātad par iestāšanos, tad par austrumu partnerattiecībām, otrs tātad par, par, par Krieviju, Ukrainu tā tālāk. Nu, tad eh, tālāk mēs par šiem eh, Ukrainas un Krievijas jautājumiem varēsim slēgtajā sanāksmē varbūt eh, vairāk runāt. Tagad vairāk par paplašināšanās jautājumiem, jo, un tā, tā to es gribēju pavēstīt, un tagad Milamon kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs, kā mūs apmeklējat un vislabākie novēlējumi jūsu prezidentūrai, kur sāk šajā mēnesī. Izteikšos īsi. Jūs runas beigās norādījāt, cik svarīgi ir nolīguma ar Kanādu un Savienotajām valstīm. Un domāju par Kanādu. Ehm, tas ir praktiski eh, pabeigts, un šajā pusgadā mēs varēsim izmantot iespēju ar komisāru Malmstrēm, lai to ehm, pabeigtu līdz galam. Es ceru arī, ka jūs Eh, tam piešķirsiet svarīgu stimulu. Bet, kad mēs runājam par nolīgumiem ar Ameriku Savienotajām valstīm, šīs uh, eh, pusgads būs ļoti um, svarīgs, ņemot vērā jūnijā paredzamo samitu Selaku. Un šis pusgads ir ļoti nozīmīgs sadarbībai ar uh, gan Ziemeļu, gan Dienvidu Ameriku. Paldies! Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Paldies, priekšstādātāji, cienāmies ministra kungs. Vai nu mans puses vēlos sirsnīgi sveikt Latviju, uzņemoties prezidentūras funkcijas, mēs visi jums novēlam, protams, to labāko, lai darbiet no rokas. Paplašināšanās jautājumi Jūs pieminējāt eh, situāciju Turcijā nu, un izteicāt cerību, ka varbūt Latvijas beidzot sakustēsies šajā jautājumā, ka kaut kas eh, notiksies beidzot. Nu, man jautājums, eh, vai Latvijas prezidentūra tiešām varētu būt tā īstā valsts, kas varētu tad nosprāst šādu mēķu un panākt kaut kādu būtisku izrāvienu paplašināšanās, jo mēs sevišķi runājam par tādu valsts kā, valsts kā Turcija. Thank you, Chairman. Mr. Minister. Paldies, uh, ministra kungs. Um, apsveicu jūs uzņemoties prezidentos pilnvairs, lai jums uh, veicās. Nu, laiks būs uh, sarežģīti aiciens mums visiem. Darbūs pilns rokas, bet, nu, cerams, ka jūs ar prezidentos pienākumiem tiksiet galā spīdoši. Ministra kungs, trestē redzējām, ka jūs esat paziņojis, ka esat gatavs doties uz eh, Maskavu, lai veiktu sarunas ar Lavrova kungu un eh, citiem Krievijas federācijas vadītājiem. Un man jautājums, nu kādu vēstu tad jūs vadīsiet sev līdzi uz Maskavu? Nu, pilnīgi noteikti taču vajadzētu kaut ko runāt par Krievijas agresiju Ukrainā. Jo šodien saņēmām informāciju, ka divi Krievu militārie bataljoni līdz pat 700 cilvēku, 700 cilvēku sastāvā šķērsos robežu iegājuši Ukrainā. Nu, vēlos eh, sagaidīt jūsu komentārus par šo jautājumu. you. Paldies, eh, Kukan kungs. Thank you, Mr. Chairman. On the line. Paldies par paplašināšanos eh, Rietumu Balkānos. Paldies jums par ievadādiem, ministra kungs. No tā es izlabīju to, ka es esmu gatavs izmantot savu pieredze, kas uzkrāta paplašanāšanās sarunu gaitā, un tiešām būtu ļoti nu, labi, ja es vienkārši atbalstītu skaidri un gaiši pateikt, ka jūs esat gatavs kaut ko darīt un, un, un pīvīt lietas uz priekšu, jo pat labi, ja turpmākajos piecos gados eh, nav paredzēta nekāda paplašanāšanās, jo objektīvi neviena no valstīm, kas to vēlētos, nebūs gatava iestāties. Nu, tas ir vien, viens jautājums, bet katrā ziņā. Ja Jūs zināt, kā kādīgi svarīgi viņiem, eh, eh, nu, sūtīja pareizos eh, signālus un izvēlēties vārdus ļoti, ļoti rūpīgi, kā mēs par to runājam. Jo Junkar kunga komisijas priekšstādāja paziņojums sacēla tādu lielu, lielu satrauktību mūsu Rietumbalkānu partneru valstīs. Lūk, tā kā es pozitīvi vērtēju kopumā jūsu pieeju. Un es vienkārši jūs apzināties, ka būs ārkārtīgi sarežģīti, dzīvē izpildīt to, ko solījāt, eh, projekts ir ārkārtīgi ambiciozs. Bet kādā ziņā tas ir pilnīgi noteikti pelnījis mūsu visu atbalstu un palīdzīgo roku. Lai gūtu panākumu šajā jomā, ārkārtīgi svarīgi jums būs eh, cieši, cieši sadarboties ar augsto pārstāvu Magarīnī kundzi, ar ārējās rīcības dienas, to ar delegāciju vadītājiem šajās valstīs. Tā kā mans jautājums ir lūkāts. Ko tad jūs domājat par labākiem saziņas uh, sadarbības kanāliem, lai tiešām reāli panāk kādus konkrētus rezultātus šajā jomā. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Ministra kungs, eh, runājot par cīņu pret eh, terorismu. Vai jūs esat domājuši par to, ka būtu nepieciešams arī vairāk līdzekļu piesaistīt tomēr, lai faktiski tātad investētu papildus līdzekļus uh, drošības jautājumiem, lai uzlabotu to, kā strādā mūsu drošības dienesta, un lai panāktu reāli Eiropas eh, tātad eh, risinājumu, kā nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, izlūk informāciju no tālāk, tāpat arī prevencijas pasākumi, lai novērstu radikalizāciju un lai deradikalizētu mūsu jauniešus. Vai esat sprieduši par to, kā tad eh, uzlabot situāciju un, un, un, arī, un arī kā runāt par situācijas uzlabošanu Irākā? nu, Eiropas eh, spēki tur patiesīgi nav vērtē, vērojami. Devils tad savā starpā nekoordinēja ieroču piegādi priekšmigā. Nav nekādas koordinācijas sadalība valstīm, arī eh, tātad humanās palīdzības eh, jomā. Nav nekādas koordinācijas humanās palīdzības jomā ar attīstības palīdzību. Un bēgļu nometnēs pat nav skola, kas funkcionētu. Un te es runāju par uh, Jezīdiju un kristiešu nometnēm. Nav kāda programma, kur palīdzību varētu palīdzēt sievietēm un uh, teroristu nolaupītiem cilvēkiem, kā viņi sabūt atpakaļ. Nav iespējas palīdzēt uzvedīs sievietēm, kas ir kļuvušas um, par faktiski teroristu seksuāliem vargiem. Nu, par to tak būtu jādomā. Un, un, matā kopā ar vietējiem, tiem kaut kas būtu jādara. To pašu var teikt par Lībiju. Nu, Lībija arī kļūst eh, par eh, teroristu paradīzes asociāciju. Kur tad Eiropa ir šajā laikā? Myself. Lībija, Ukraina. Lībija, Ukraina, terors un tā tālāk. Eh, šie jautājumi bija ārlietu padomas darba kārtībā un par to mums sanāk. Tagad jautājumi tikai par paplašināšanos, lūdzu, kolēģi. Plankovičs kungs nākamais. Thank you very much, Chair. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies eh, ministrim Kievič. Es vadu Ukrainas delegāciju, un tāpēc ļoti interesanti no jums uzklausīt, kā es tiecerēju strādāt eh, turpākajos sešos mēnešos, lai pieliktu konsekventākus diplomātiskus piemīst Eiropas Savienības puses un meklēt ilgtermiņa eh, noturīgu risinājumu Donbasam un eh, nelikumīgi anektētai eh, Krīmai. Runājot par paplašināšanos, domāju, ka svarīgi ir tas, ka jūs pasvītrojat būtiskos elementus valstis, kas ir nesen pievienojušās Eiropas Savienībai, un ka mēs eh, turpinām šo procesu šajā komisijā, šajā sasaukumā. Uh, thank you, Chair. Uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es uh, gribēju izteikt vislabākos novēlējumus Latvijas prezidentūrai. Jūs runājat par paplašināšanos un pieminējāt Turciju, kas ir strateģisks partneris. Es arī gribētu piebilst, ka uh, Bos, Bos, Bosnijā ir uh, valsts, kas Eh, gatavojas pievienoties Eiropas Savienībai. Tāpat jūs runājat par terorismu iznīdēšanu mūsu sabiedrībā un par musulmaņu kopienām, lai gan mēs zinām, ka mēs dzīvojam savstarpēji saistītā un eh, savstarpēji atkarīgā pasaulē. Mēs redzam pieaugošu uzbrukumu skaitu, kas vērsts pret musulmaņiem, ko jūs esat iecerējis, lai mums palīdzētu, palīdzētu šajā ziņā. Thank you, Mr. Chairman. Minister. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, vispirms es gribētu novēlēt jums vislabākos eh, paz, panākums Latvijas prezidentūrai. Mans jautājums attiec uz paplašināšanos. Pirmkārt, pa, ņemot vērā to, kā pozitīvas vēsmas nāk no Albānijas puses, vai jūs uzskatāt, ka ja šī pozitīvā tendence turpināsies, Albānija varētu atvērt papildus e, nodaļas sarunās Latvijas prezidentūras laikā. Tas bija pirmais jautājums, otrais jautājums par Īslandi. Šobrīd Īslandē pastāv divas tendences. Valdošā koalīcija e, skata iespējas sasaukt referendumu e, sarunām, no otras puses sociāli demokrātu partija, kura grib turpināt sarunas vai Eiropas Savienība skata iespēju turpināt sarunas ar Islandi? Es piedāvāju tagad pāriet pie sadaļas aizslēgtām durvīm.